Colleghi, possiamo cominciare? Cienījamie kolēģi, cerams, ka vēl kāds mums pievienosies. Vēlētos sveikt vispirms pirmos divus eh, referentus. Hedmer kungu un Grēvī kungu, Hedmer kungu no ASV izlūkošanas pārvaldes, kas ir ļoti nopietna iestāde. Nu, jāsaka, ka e, tas ir tāds e, zinātnisks pētniecisks centrs, kas analizē e, uz zinātniskiem pamatiem drošības jautājumus. Un tad vēlāk šodien mums paredzēta tikšanās arī ar Katrīnu Aštoni. Uh, Un tagad mums ir jāizskat šis ļoti svarīgais ziņojums, kas tika izsūtīts pa internetu jums. Tā ir paralēlā iniciatīva, eh, jo bija laiks, kad ASV un Eiropas Savienība nolēma apvienot savus pūliņus eh, un uh, eksperti, pieaicinot ekspertus no, arī no citām valstīm, runājot par globālo pārvaldību. Un starptautiskās attiecības attīstās daudz ātrāk nekā pārvaldības struktūras, un līdz ar to bija nepieciešams sākt šo strateģisko dialogu par uh, pašvaldību, vietējo valdību, pārvaldību dialogu un kopējas pārvaldības veidošanu, veidojot dialogu ar ASV, Indiju, Dienvidāfriku, Brazīliju, eh, Krieviju, Japānu, Ķīnu un tā tālāk. Un bija nepieciešams tāds uh, precīzāks uh, pārskats par globālo pārvaldību un tās, tām, tās iespējām. Mēs esam bijuši iesaistīti šajā procesā jau no paša sākuma. Mums nu, šeit ir Zaļais kungs, piemēram, kurš ir viens no iniciatoriem šai iniciatīvai, un viņš patiešām uh, ir apņēmības pilns to realizēt dzīvē un vēlos viņam pateikties personīgi, vēlos pateikties viņam visu vārdā. Un tā tad e, darba kārtībā es sākšu vispirms ar to, ka došu vārdu Natam Barosam, pēc tam Krēvikungam, varbūt arī Elis kungs vēlāk vēlēsies izteikties. Un, protams, tad būs arī jautājumu un atbilžu laiks. Uh, thank you. Thank you very much and, and thank you for inviting me. Paldies, ka uzaicinājāt mani ierasties un runāt ar jums par šo ziņojumu, ko kopā ir izveidojis Nacionālā izlūkošanas padome un Eiropas eh, drošības spētījuma eh, institūts. Es mazlietiņu varbūt pastāstīšu par šī eh, ziņojuma tapšanas vēsturi Un tad tādus eh, plašākus secinājumus, ko mēs esam izdarījuši, un tad varbūt pēc tam nedaudz detalizētāk eh, paskaidrošu atsevišķi ziņojuma daļas. Runājot par vēsturi, mūsu padome ASV, no kuras es nāku, ik četrus gadus veido ziņojumu par globālajām tendencēm, eh, skatoties 15-20 gadu perspektīvā. Uh, Un 2008. gada beigās mēs eh, nācām klājā ar iepriekšējo ziņojumu, prezentējām to šeit parlamentā mm, decembrī, janvārī, pēc tam, kad tas tika publicēts. Eh, kādēļ mēs vēlamies to publicēt? Jaunā ASV administrācija vēlējās eh, tādu plašu pārskatu veikt par nākamajiem 20 gadiem, uh, Eh, kad bija jāsāk veidot šīs jaunās stratēģijas ilgtermiņā un arī eh, tajā pašā laikā arī īsākos termiņos. Un šeit mēs, veidojot ziņojumu, nonācām pie secinājuma, ka mums ir šis pārvaldības deficīts. Tam ir vairāki iemesli, īsti sīkāk es to neanalizēšu, bet bija acīm redzams, ka pārvaldība ir jautājums kas mums ir jāizprot dziļāk un jāpapēt, kādas ir iespējas mainīt šo situāciju ar pārvaldības deficītu. Un Giovanni varbūt to pieminēs, viņš runās par savu organizāciju. Šeit arī tiek veikti ilgtermiņa pētījumi un, eh, protams, arī tur nonāk pie zināmiem secinājumiem. Ir, manuprāt, ļoti loģiski, ka ASV un Eiropas Savienība apvienojot savas lomas pasaulē e, kopīgi, tātad veido šādas institūcijas, un ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams apvienoties un kopā domāt par to, kādas pārmaiņas ir nepieciešamas un um, kādas ir šīs te, kādas varbūt sekas e, globālās pārvaldības deficītam. Uh, Es runāju par šo resursu un pūliņu apvienošanu. Un to darot, mēs izveidojām projektu, kā priekšsēdētājs jau sacīja, ka mēs tātad apmeklējām visus galvenos vāras centrus pasaulē, un es domāju, e, bija svarīgi saprast, kā viņi skatās uz šiem pārvaldības jautājumiem un saprast, Mm, kādas viņu prāt ir šīs te tendences um, šajā jomā. Nu, kā tu uz to norāda jau uh, virsraksts um, Critical Juncture, tātad uh, kritiskais punkts. Tas ir tieši tādēļ, ka vairāk iemeslu dēļ situācija ir tāda, kā tā ir jo dažādas institūcijas valstu līmenī, reģionālā līmenī absolūti neatbilst uh, tām vajadzībām, tām attīstības tendencēm, kādu šobrīd ir vērojams pasaulē. Un ir divi iemesli, kādēļ mēs nonācām pie šāda secinājuma. Pirmkārt, izaicinājumi, kas mums stāv priekšā, ir skaidrs, ka pārvaldības sistēma, kuru mēs pazīstam apmēram 45 gadus, ir darbojusies pietiekami veiksmīgi. Taču nākotnes izaicinājumiem šī struktūra vairs neatbilst, un tāpēc mēs ziņojumā izskatījām šos jautājumus sīkāk, runājot par resursiem, piemēram, pārtiku, ūdeni, energoresursus, kā arī šo te pretrunu uh, starp attīstītajām valstīm un valstīm, kuras atpaliek, kuras nespēja attīstīties līdzi pārējai pasaulē. Uh, Un e, daži jautājumi, kas varbūt šobrīd tikai veidojas, tikai dzimst, kas e, radīs problēmas neapšaubām nākotnē. Viena no tām ir migrācija, biotehnoloģija revolūcija. Un Dažādas pārvaldības institūcijas ir cenšas tikt galā ar šīm lietām, taču pagaidām diezgan neveiksmīgi, tādēļ ir vajadzīgi tādi apvienoti spēki, lai varētu risināt šo jautājumu. Tātad viens jautājumu kompleks ir izaicinājumi, kas mūs gaida. Uh, tad kaut kādi procesi, piemēram, globalizācija un lielāka savstarpēja atkarība, kas nepārtraukti palielinās, Un, eh, protams, eh, mēs esam publicējuši arī tādus tīri eh, statistiskus datus, bet, protams, ir novērojama šī tendence, ka pieaug it kā vispārējā labklājība pasaulē un tā tālāk, un mēs šīs te tendences arī izskatām ziņojumā, un šī lielākā savstarpējā atkarība, ja prasa lielāku uzmanību no mums. Un tālāk šī polarizācija pasaulē Un šeit faktiski šie te pētījumi un atklājumi bija tiešām apgaismojoši. Un priekšsēdētājs jau minēja, kur mēs visur tikai neesam bijuši un, un, un pētījuši situāciju ar, pār, ar pārvaldību, situāciju ar pārvaldību. Mm, bet principā visa šī pārvaldības sistēma praktiski visur ir veidota, nu tā teikt, pēckara periodam, 1945. gadam un drusciņu uz priekšu, un nav šīs te mm, domāšanas, eh, teiksim, par nākotni, par to, ka nepieciešams veidot kaut kādu pasaules kārtību, veidot arī kaut kādas institūcijas un plaša mēroga reformas jo pašreizējā sistēma agrāk vai vēlāk zaudēs savu leģitimitāti. Un ir atšķirības starp to, kā uh, uz šīm lietām skatās austrumos un rietumos. Uh, austrumniekiem ir cits priekšstats par to, kā veidosies šī leģitimitāte. Uh, rietumi vairāk domā par efektivitāti, kas ir galvenais kritērijs, var būt. Uh, bet mēs varbūt vairāk skatījāmies uz leģitimitāti. Uh, tālāk uh, attīstības valstis, daudzas no tām uh, šobrīd vēl ir nabadzīgas valstis, lai gan attīstās strauji. Uh, Ķīna uh, ļoti strauji attīstās un viens no svarīgākajiem globāliem spēlētājiem, un viņu Nedrīkst aizmirst gan to, ka eh, līdztekus eh, it kā eh, lielajam nacionālām koproduktam un ekonomikas attīstībā lielākā daļa Ķīnas iedzīvotāji dzīvo mm, milzīgā nabadzībā. Nu, lūk, un mūsu divas institūcijas globāli mēģināja tātad pētīt šīs te tendences, un kā tas ziņojumā ir arī teikts, mēs esam aplūkojuši globālo pārvaldību, uh, Nu, it kā mēs esam šeit palikuši, tā teikt, rietumu e, domāšanas spektrā un paskatījušies, kā mēs varētu mainīt mūsu izpratnē šo te sistēmu. Un ir skaidrs, ka e, tāda sistēma, kā eksistē šodien, droši vien, ka vairs nepastāvēs, mēs esam izveidojuši četrus scenārijus Pirmais eh, scenārijs, nu, ka mēs tā kā iziesim cauri tam visam, eh, ņemot vērā, teiksim, cēnu situāciju un visu pārējo, kā, par ko mēs runājam ziņojumā. Otrā uh, versija būtu tā teikt sadrumstalošana Te mēs vairāk apskatām situāciju, kas notiek, ja krīze padziļinās, notiek ekonomikas attīstības palēnināšanās, notiek plašāka reģionalizācija, kas varbūt ilgākā laika periodā nebūtu nav laba tendence, kas globālo sistēmu varētu, globālās sistēmas attīstību varētu traucēt. Tālāk veidojam tādu, tādu nākotnes konceptu funkciju globālajai pārvaldībai, balstoties uz situāciju, kad krīze savukārt izraisa lielāku nepieciešamību sadarboties, un visbeidzot konflikta scenārijs. Šobrīd tas šķiet diezgan nereāls, un tomēr, atceroties citas globalizācijas ēras, Eh, jāsaka, ka abas iepriekšējās eh, beidzās ar konfliktu, tā kā tas, tā kā mēs nevaram pilnīgi norobežoties no šādas eh, attīstības iespējas. Kaut gan citā veidā var būt cilvēks vēsturē, tas ir bijis ļoti pozitīvs periods, un ar to es varbūt arī beigšu un ļaušu Giovanni iegrimt sīkākās detaļās. Aprīgu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Un es gribētu teikt, ka man tiešām ir liels prieks būt šeit un uzrunāt jūs un iepazīstināt ar dažiem konstatējumiem mūsu ziņojumā. Es tomēr gribētu atkāpties solīt atpakaļ un atsaukt atmiņā e, dokumentu, ko varētu saukt par šī dokumenta priekšteci. Tas ir uh, Eh, dokuments, kas tika publicēts 2006. gadā, saucās New Puzzle. Un eh, šis dokuments joprojām ir spēkā, jo šī pētījuma galvenais secinājums bija tāds, ka ņemot vērā vēsturiskās tendences, Eiropas integrācijas globālais konteksts kļūs ietekmīgāks uh, nosakot nākotnes eh, izaugsmes eh, modeli Eiropas Savienībā un šī reģiona stabilitāte. Izmantojot eh, teisim, šos dinamiskos spēkus, kas pārveido pasaules sistēmu, Eiropas Savienība ir izvēles priekšā vai nu pakļauties izmaiņām un tās izturēt, vai arī pašai ietekmēt izmaiņas. šis uh, konstatējums patiesībā nozīmēja aicinājumu uz rīcību, un tas apstiprinājās arī pēdējos gados. Protams, lai starptautiskā un globālā līmenī ietekmētu izmaiņas, vispirms ir ļoti labi jāapzinās, kādas ir jūsu intereses un kādi ir mērķi. Domāju, viens no šādiem Eiropas Savienības galvenajiem mērķiem ir izveidot stabilas, efektīvas, daudzpusējas institucionālās sistēmas, mm, tajā pat laikā, es domāju, tā bija drīzāk tāda dabīga ASV izvēle uh, koncentrēties uz uh, globālās pārvaldības nākotne. Un dokuments uh, Global Governance 2025 nozīmē paskatīties uz šo attīstību vidējām ilgtermiņā un kopā ar partneriem apspriest to, kāds varētu būt sadarbības modelis, uh, Uh, turpmākajos gados, mm, sadarbojoties ar jaunajām lielvarām. Kolēģis nu pat pieminēja, ka mēs varbūt vēl neesam pietuvojušies pietiekam tuvu vispārējai starptautisko institūciju pārmodelēšanai. Jāsaka, ka tas ir tādēļ, ka prioritātes ir atšķirīgas, lai arī diagnozes ir kopā kopīgi jau apstiprinātas, bet tomēr, kā es teicu, pastāv dažādas prioritātes, noved pie dažādas izpratnes par šo institūciju leģitimitāti. Līdz ar to es domāju, ka mēs nevaram vēl runāt par pietiekamu politiski labvēlīgu telpu, lai uh, būtiski izmainītu daudzpusējās starptautiskās struktūras. Tomēr ir iezīmēts atsevišķas interesantas iezīmes globālās pārvaldības tendencēs. Un šeit gribētu minēt trīs galvenās iezīmes. Pirmā ir arvien pieaugošā neformālo klubu loma. Uh, samiti, neformālie grupējumi, G20, piemēram, pēdējos pāris gados ir visspilgtākais piemērs tām, bet nevienīgais. Atcerēsimies, ka vesela rinda valstu uh, apvienojas dažādu jautājumu risināšanā, piemēram, uh, sarunās par klimatu eh, pārmaiņām veidojās Brazīla, Dienvidāfrika, Indija, Ķīna veidoja vienu grupu, tālāk BRICS, kas eh, koncentrējas uz ekonomiskiem jautājumiem, tālāk IPSA, ko veido eh, Dienvidvalsts, Brazīlija, Dienvidāfrika un tā tālāk. Tajā pat laikā mēs redzam, ka jaunās lielvaras eh, ne visai entuziastiski uzņēmas kaut kādas saistības, bet veido neformālos grupējumus, eh, kas tāpat laikā ļauj koordinēt nacionālo politiku arī krīzes apstākļos tajā pat laikā atļaujot zināmas manevrēšanas iespējas atsevišķu valstu līmenī. Tādējādi varētu teikt, ka veidojas sistēma vai pārvaldības formāts, kas ļoti labi atbilst dotajai situācijai, un varbūt turpmākajos gados starptautiskās sistēmas reālijas prasīs sadarbību. Jāsaka, ka mūsu partneri dažreiz ir neviennozīmīgi izteikšies pār atsevišķu formātu ilgspēju, kā piemēram G20. Mēs redzām, ka dažs no, daži no mērķiem, ko izvirzīja G20, patreiz tiek apšaubīt. Tālāk jautājums, vai šīs struktūras eh, var eh, un ir spējīgas paplašināt eh, savu interesējušo jautājumu loku. Tāpat jautājums par leģitimitāti, kas izriet ne tikai no mm, dalības šajos grupējumos, bet arī ņemot vērā šo veidojumu prioritātes kas tiek uzskatītas par visai rietumnieciski orientētām un ko eh, daži mūsu partneri sauc par Ziemeļatlantijas ekonomikas krīzi pretstatā globālajai ekonomikas krīzei. Ja runājam par šo dažādo pārvaldības modeļu un formāciju galvenajām iezīmēm, kad valsts grupējas eh, konkrētu jautājumu vai problēmu risināšanā, uh, ir tendence, kur vērosim arvien biežāk un vairāk nākotnē. Tālāk nākamā lieta, kas mums likās ļoti interesanta, bija iespējas plašākai reģionālai sadarbībai atsevišķos svarīgos reģionālos re, reģionos, piemēram, Austrumāzija, tāpat Dienvidamerika un Āfrika. Es domāju, ka šeit ir skaidri redzams, ka mēs nevaram iezīmēt taisnu ceļu sev priekšā. Mēs nevaram viennozīmīgi teikt, ka reģionālā integrācija padziļināsies un paplašināsies. Gluži pretēji ļoti iespējams, ka tas būs smagnējs un pretrunīgs process. Tomēr redzam atsevišķus faktorus, kas uh, liek tiekties uz reģionāliem dialogiem un rīcības saskaņošanu. Startautiskā ekonomikas e, krīze pastiprināja nepieciešamību būt pašpietiekamiem reģionālajā līmenī. Ja starptautiskās institūcijas nespēja to paredzēt un nespēja to novērst, tad mums pašiem ir jābūt spējīgiem sevi aizsargāt no šādām ekonomiskām un finansiālām krīzēm un ir jābūt spējīgiem paļauties uz saviem reģionālajiem tirgiem. Piemēram, tā ir dominējošā doma, piemēram, Dienvidaustrumāzijā un Dienvidu Amerikā. Tāpat arī e, šīs uh, varas e, centru maiņas ietekmē vispārējo attīstību atsevišķos reģionos, un šīs jaunās lielvaras nosaka reģionālo dialogu virzību. Kā es teicu, kopējā aina ir visai komplicēta, bet šķiet, ka investīcijas tiecas uz galvenajām reģionālo dialogu platformām, lai šie dialogi eh, kļūtu mazāk konfrontējoši. Un šķiet, ka notiek konverģence eh, reģionālās koordinācijas un darbības saskaņošanas virzienā, piemēram, Japāna vērs vairāk uz rietumiem un e, domā par to, kā labāk sadarboties ar, ar sev tuvāko, ar viens spēkā augošo kaimiņu. Jāsaka, mums rīcībā ir maz laika, tādēļ es pāriešu uzreiz pie uh, trešā aspekta, ko es teicu, kas iezīmē jaunās tendences. Tas ir nevalstisko struktūru ietekme. Piemēram, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, pilsoniskā sabiedrība, zinātnieki. Mēs redzam, ka šo nevalstisko struktūru ieguldījums kļūs arvien svarīgāks, risinot šīs kopīgās problēmas. Un tieši šīs struktūras palīdzēs uh, noteikt pasākumus, eh, kas ir jāveic, piemēram, es redzam, starptautiskā kriminālā tiesa ļoti tipisks piemērs tam. Un eh, šīs struktūras palīdzēs īstenot risinājumus problēmām. Jo, ja mēs, piemēram, ņemam vērā zinātnis, kas jom šo sarežģītību, šo risinājumu komplicētību, lai risinātu svarīgus izaicinājumus kā biotehnoloģijas, kas iezīmē pilnīgi jaunu tehnoloģiskā progresa avangārdu. Un, ja mēs paskatāmies uz to visu kopā, tad šīs struktūras veido standartus, rīcības kodeksus. Jautājumos, kur starptautiskie nolīgumi nedarbojas, bet kur var palīdzēt tā saucamās nesaistošās tiesības, kā piemēram standārti, kodeks un tā tālāk, viņi sniedz zināšanas un nodrošina arī zināmu uzraudzību un pasākumu savstarpējo papildināmību nacionālajā un starptautiskajā līmenī gadījumos, kad šīs daudzpusējās tiesiskās sistēmas, kas ir saistošas, nespēja neko panākt. Noslēgumā es gribētu teikt, ka šīs iezīmētās ir trīs galvenās attīstības tendences, kam pievēršam uzmanību sarunās ar saviem partneriem, un mēs uzskatām, ka progress visos šajos virzienos noteikti ir atbalstāms. Tas tajā pat laikā nespēja aizvietot globālās pārvaldības formālo institūciju uh, attīstību, kas būs nepieciešama. Mēs varam izkļūt no šīs krīzes līdz zināmam brīdim. Ekonomikas un finanšu krīze mūs noved uz ļoti tuvu kraujas malai. G20 ir nedaudz jāatkāpjas. Noteikti nāks vēl krīze piemēram, klimata pārmaiņu rezultātā. Un mums būs nepieciešams spēcīgākas institūcijas, ne tikai, lai viņas varētu leģitīmi uzstāties un rīkoties, bet, kā es teicu, mans iezīmētās uh, progresa tendences varētu palīdzēt. Paldies! Grazie a voi per eh, gli interessanti interventi e a questo punto... Liels paldies par jūsu interesanto prezentāciju, saka priekšsēdētājs. Došu vārdu runātājiem. Elijas kungs, lūdzu. Paldies. Man ir trīs īsas piezīmes. Vēlējos pateikties abiem runātājiem, kas ir veikuši izcilu darbu, lai taptu šis dokuments, un tas ir viegli lasāms, un e, ir ļoti viegli iepazīties ar visiem izaicinājumiem, ar ko mēs sastopamies, un šeit ir arī tādi kopīgi secinājumi. Un es domāju, ja mēs runājam par Eiropas Savienības un ASV attiecībām, šis ir vienkārši tāds ļoti labs e, hrestomātisks piemērs, kā informācija un visu analīzi pasniegt pietiekam vienkārši uztveramā un saprotamā veidā. Bet eh, īstenībā šī ir vienīgā reize, kad dokuments ir tapis, nes, nesadarbojoties eh, ar kādu ASV iestādi. Otrām kārtām Es uh, abus kungus pavadīju lielākajā daļā viņu vizīšu, un tad, ja mēs devāmies uz Indiju, Ķīnu un Japānu, īsnībā neviens nevaicāja, ko mēs darījām, ko kopīgi darīja e Eiropas Savienība un ASV, e, kādēļ mēs apmeklējam šīs valsts. Īsnībā viņi vaicāja, kādēļ jums tik eh, ilgu laiku prasīja vispār nokļūšanu šeit, kādēļ jūs jau agrāk to nedarījāt. Un mēs te nemēģinām varbūt pareģot nākotni, mēs mēģinām identificēt dažādas tendences. Uh, to, kas varētu notikt. Mēs analizējam iespējamos iznākums dažādas scenārijas. Term. And so when looking at questions on economic uh, interdependence, tiek runāts arī par uh, sāstarpējo ekonomisko atkarību, par to, ka pasaule kļūst aizvien vairāk sazarota, ir daudz dažādu jaunu attiecību, tīklojumu un uh, Protams, eh, mums ir jādomā, ka varbūt dalību valstu iestādes nevienmēr eh, berzē rokas, lai tikai, sagat, lai tikai sadarbotos eh, un nevienmēr ir tikai eforiskus to noskaņots. Un tām ir jācīnās arī pašām ar saviem iekšpolitikas izaicinājumiem. Mums, protams, ir jāsaprot, ka ir ciešāk jāiesaista arī nevalstiskie spēlētāji globālajā politikā. Bet kāds secinājums man rodas tad, kad uh, taps šis jaunais ārējās darbības dienas, mums vajadzēs eh, izveidot Eiropas Savienībā līdzīgu institūciju kā šis izlūkdienests, nacionāls izlūkdienests, jo eh, es domāju, ka arī mums otrā Atlantijas okeāna pusē ir jābūt struktūrai, ko mēs varam piedāvāt un ja ir jāpieņem kaut kāda ārkārtas lēmumi, tad eh, šis būtu īstais dienas, kas to varētu darīt. Otrs secinājums. Man šķiet, tas ir kā modinātājs zvans ņemot vērā uh, varbūt tādu pārskatītu vai revitalizētu Eiropas Savienības un ASV partnerattiecību modeli, būs uh, nākamā nedēļa arī samits Portugālē, un mums ir jārunā arī par strateģiskajiem koncepcijām Mums arī ir līdzīga koncepcija 2020. gada stratēģija, bet eh, šajās savstarpējās attiecībās starp Eiropas Savienību un ASV šādas eh, stratēģiskas koncepcijas pagaidām vēl nav, jo nu, mūsu priekšā atrodas eh, ļoti apjomīga darba kārtība, ir daudz darba jāveic, un bez stratēģijas varbūt to padarīt būs grūtāk. Tad, kad es domāju, ka jūs varbūt eh, komitejas prezidijā priekšsēdētāja kungs varētu padomāt par to, ka mēs varētu sagatavot eh, pašiniciatīvas ziņojumu, jo tie ir mm, noteikti tādi jautājumi, kas mūsu darba kārtībā atgriezīsies atkal, un mums vienkārši vajadzētu arī pēc iespējas eh, lielāku deputātu daļu informēt par to, kas šodien šeit ir noticis. Bene, a questo punto mh, mm, la parola al collega. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Atkins kungs, lūdzu. Chairman, thank you very much indeed. Um, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, es esmu, zināmā mērā, sarūktināts, ka zālē neatrodas lielāks kolēģu skaits, kas varētu novērtēt abu kungu prezentāciju. Nu, man vēl nebija iespēju tā pamatīgi iepazīties ar šo dokumentu, bet es domāju, ka tas ir patiešām ļoti nozīmīgs un eh, tas ir arī eh, tāds būtisks ieguldījums mūsu kopīgajā darbā. Es iepazinos ar kopsavilkumu un arī rūpīgi noklausījos abu kungu teiktajā. Man ir, nu, daži tādi lakoniski secinājumi. Un arī eh, viens jautājums. Nu, mēs par to vēl varam argumentēt. Es nezinu, vai jūs eh, būsiet pesimistiski vai optimistiski noskaņot. Tātad, eh, ja mēs eh, paredzam tādu scenāriju, ka Eiropas Savienība pasaulē nemaz nav tik nozīmīgs spēlētājs, kā mums pašiem gribētos to domāt, ir taču, piemēram, arī tādi milzīgi spēlētāji kā ASV, tuvēja austrumi un tālie austrumi, un varbūt mēs tur nemaz tik nopietni netiekam uztvērti. Uh, Vai mūsu mērķi ir pietiekami skaidri, vai jūs piekrītat, ka ANO ir tāda visai vāja iestāde, un eh, ko mēs varam darīt, piemēram, Pasaules tirzniecības organizācijā? Ir ļoti daudz svarīgi jautājumi, kas jārisina mm, šis eh, fundamentālisms, reliģiskais fundamentālisms, eh, dažādas problēmas, ekonomiskā krīze. Īsnībā pasaulē situācija ir ļoti sarežģīta. Un, daudz kas vispār netika pieminēts jūsu runās, un kopsavilkumā ir izdarīt līdzīgs secinājums. Līdz ar to man ir vienkārši jautājums, ko mēs darīsim pēc tam? Kāds būs nākamais solis? Il collega Sivies, prego la parola. Dziękuję bardzo. Lūdzu, nākamais runātājs Sīvičs kungs. Paldies! Jūs teicāt, ka zālē nav pārāk daudz deputātu, nu, bet īstenībā tas ir labi, jo ir atnākuši tie, kurus patiešām vēlējās klausīties prezentācijās. Un uh, vajadzētu varbūt, nu, cerēt, ka šeit mēs runājam par kvalitāti, uh, nevis par kvantitāti. Es neesmu uztraucies par mazo apmeklētību. Ja jūs uh, iekļaujat šādu darba kārtības punktu darba kārtībā deviņos no rīta, nu, tad nevajag brīnīties, ka tik maz deputāti ir ieradušies. Uh, Ir uh, sarežģīti apspriesties par kaut ko tādu, ko jūs pirms tam nesat izlasījuši. Un um, šis dokuments bija uh, svešā valodā, angļu valoda nav man dzimtā valoda, un man bija ļoti, nu, varbūt tā nedaudz grūti ar visu iepazīties tā pamatīgi, un uh, varbūt man secinājumi vairāk ir tādi intuitīvi, un es uh, dokumentu tikai tagad tā ātri pāršķirstīju. Bardzo dużo takich e, raportów, które mówią w sposób. Ir vairāki ziņojumi, ar ko esam iepazinušies līdzinājā darba gaidā. Tur ir iezīmēti dažādi scenāriji, ir vienkārši uh, Eh, izstāstīti fakti, tie tiek analizēti, bet šeit eh, jūsu dokumentā ir ārkārtīgi daudz neatbildētu jautājumu, un man patīk šāda veida argumentācija. Tā tad ir eh, tāds apjomīgs dokuments, un tur jūs varat iepazīties ar daudzpusēju politisko attiecību modeli, un mēs varbūt pat nevaram tā skaidri paredzēt, kuri faktori nākotnē būs dominējošie. Jūs teicāt, ka pieauga arī dažādu nevalstisko organizāciju, nevalstisko pārstāvju ietekme, ir pilsoniskā sabiedrība uzņēmēja organizācijas. Un mēs tagad uh, tikai tā taustāmies un meklējam jaunus fenomenus, mēģinām tos definēt, bet vēl īsti nezinām, uh, kādā virzienā tie attīstīsies. Tādēļ, eh, balstoties uz šo ziņojumu, mēs varbūt neveiksim savu darbu tik labi, kā to vajadzētu. Ir ļoti labi uzdot jautājumus, bet, eh, ja mēs uzdodam jautājumus, ir jāpiedāvā arī atbildes, un mums noteikti vajadzētu papulēties, lai atrastu šīs atbildes. Es vēlējos uzdot trīs jautājumus un vēlējos uh, saņemt uz tiem pilnīgas atbildes. Varbūt tās nav atrodams šajos dokumentos, tādēļ es vēlējos tās dzirdēt mutiski. Uh, pirmām kārtām, vai jums šķiet, ka pašreizējās valdības sistēmas ir neefektīvas, un ja tā ir, vai jūs to varat skaļi atzīt? Es esmu jau 20 gadus darbojies politikā, Un es esmu pieredzējis, ka, piemēram, daudzi uzskata, ANO nu, ir nepieciešams reformas. Es īsti nezinu, kā tas viss beigsies. Tā tad starptautiskā pārvaldība, vai tas ir veiksmīgs modelis vai nē. Tas pats attiecas arī uz Eiropas Savienību. Otrs jautājums. Jūs nedaudz pieskāraties tehnoloģijām savā izklāstā. Ievad runā, jūs pieskārāties biotehnoloģijām, bet jūs neko nerunājāt par internetu. Vai jums nešķiet, ka internets patiešām ļoti spēcīgi varētu ietekmēt eh, arī drošības un aizsardzības situāciju visā pasaulē? Un visbeidzot, jūs teicāt, ka ir iespējami dažādi konflikti un, piemēram, terorisma draudi ļoti spēcīgi ietekmē cilvēku uzvedību, izturēšanos tas ietekmē mūsu ceļošanas paradums, un tas ir arī tāds ļoti psiholoģisks aspekts. Un tādēļ mans jautājums, ja uh, eh, var, ir pastāv tāda militāra konflikta iespējamība, kāda veida konflikts tas varētu būt? Paldies. Paldies. Turpin priekšsēdētāji, kungs, varbūt. Es uh, varētu kolēģiem pastāstīt, ka Mums uh, ir eh, sarīkot šī uzklausīšana 9 no rīta, jo Boraus kungam uh, ir vēl jāpaspēja noķert savu līdmašīnu. Un es domāju, ka kvalitāte patiešām nevienmēr nozīmē kvantitāti. Es jums varu piekrist, uh, Šivičs kungs. Lūdzu, uh, Severinkungs tagad. Nu, es vēlējos atvainoties, ka ierados uh, nedaudz vēlāk. Uh, un eh, patiešām pazemīgi lūdzu jūsu atvainošanos, un, diemžēl, es arī nevarēju eh, noklausīties jūsu ievadrunā, bet eh, es jūtu, ka man noteikti ir jāizsakās, jo temats ir ārkārtīgi nozīmīgs, un es domāju, ka arī dokuments, kas atrodas mums priekšā uz galda, ir patiešām ļoti vērtīgs. Un mums noteikti ir jāorganizē arī citas sēdes, citas tikšanās, lai šo jautājumu izrunātu daudz pamatīgāk un e, varbūt e, vairāk koncentrējoties uz atsevišķiem punktiem tajā. Follows. Uh, I, uh, um, well, on one... Man ir uh, vairāk secinājumi. Ja mēs runājam par uh, vispasaules tādu startautisko pārvaldību, mēs saprotam, jā, tas ir svarīgs faktors. Mēs uh, apmēram saprotam, kāds ir mūsu atspērienu punkts un kur mēs vēlamies nonākt. Bet eh, mums ir uh, jāsaprot, vai mēs pasauli varētu veidot tādu, kādu mēs to vēlamies ieraudzīt, vai mums vienkārši ir jāpielāgojas pasaules prasībām. Uh, ir eh, konkrētas realitātes, konkrēta īstenība, mums tā ir jāpiemērojas, bet mums eh, ir jāsaprot, vai šī realitāte ir jāgroza, eh, kaut kādā veidā ir jāpadomā par labāku organizāciju, par pasaules organizāciju. Un, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, es vēlējos pārliecināties, vai jūs arī tā domājat, Proti, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība arī ir tāds globāls spēlētājs, bet salīdzinājumā ar uh, lielajiem varanajiem spēlētājiem šajā pasaulē, manuprāt, Eiropas Savienība ir. Uh, uh, ļoti liels spējas, iespējas mainīties, un tāpat Eiropas Savienībai ir potenciāls ietekmēt starptautisko pasaules kārtību. Nu, varbūt, ka es kļūdos, bet Es nedomāju, ka Ķīna varētu šajā pasaules arēnā mainīties tikpat spēcīgi un ietekmēt lietu gaitu tikpat lielā mērā kā Eiropas Savienība. Protams, ASV arī var grozīties, jo tur var notikt dažādas metamorfozes, bet tās nebūs tik spēcīgas kā Eiropas Savienībā. How politically relevant, then I think we can change a lot Mēs, eh, protams, eh, ja mē, mūsu politiskais spēks un eh, nozīmīgums pieaugs, mēs starptautiskā arēnā varēsim ietekmēt ļoti daudz. Jūs runājāt par multipolaritāti, bet uh, kādi ir šie poli, kas uh, ir smaguma centrs, vai tie ir Uh, another remark. Uh, vai, ir, uh, vai tiem piemīt tāda tīmekļa forma, vai mēs runājam par piramīdas centru? Un runājot par kaimiņu attiecību politiku, kas atrodas blakus šiem centriem, kas atrodas blakus šim smaguma centram. Mums ir kopējā kaimiņattiecība politika, piemēram, ar Krieviju. Tā ir tā sauktā Austruma Eiropa, bet es uzskatu, ka mums ir arī tādas eh, ekstravagantākas valstis kaimiņos, ja tā drīkstāt izteikties Āfrika, Latīņa Amerika, piemēram, Latīņa Amerikas valsts atrodas kaimiņos um, ASV, Ziemeļamerikai, un tā tad. Kā šīs kaimiņu valsts vai valsts, ar kurām mums aiz dažādas partneru attiecību formas, varētu ietekmēt visu šo globālo pasaules kārtību? Un uh, viss beidzot. Es domāju, ka runājot par globālo pārvaldību, mums ir jādomā arī par subsidaritāti savā ziņā. Subsidaritāte nozīmē uh, kopīgu atbildības uzņemšanos un nevis uh, tikai to, ka mums ir kaut kāds tāds mehānisms ar dažādiem svaru kausiem, kas uh, paši nostājas savās vietās, kāds ir nepieciešams. Kā mēs varētu padomāt par šādu subsidiaritāti un multipolārā pasaulē parūpēties par līdzsvaru, lai nerodas pārāk daudz asimetriju? Nu, te varbūt bija tādi domu graudi un es eh, mēģināju jūs nedaudz provocēt, bet es eh, būšu pateicīgs, ja jūs arī paldīsiet savu redzējumu par to, jo, nu, teksts ir ļoti nopietns. Paldies! Kolēģa Kāčina. Kačina kungs, lūdzu vai jūs vēlētos izteikties? Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, es vēlētos vispirms mm, izteikt pateicību par tiem materiāliem, ko mēs beidzot esam saņēmuši, un, protams, ļoti labi, ka ir sagatavots šis te kopsavilkums, ar kur mēs varējām iepazīties, taču man liekas, ka šeit parādās zināmas dilemmas. Eiropas Savienībā Mēs ļoti labi zinām, kāda ir nepieciešamība pēc solidaritātes, jo mēs esam savstarpēji atkarīgi un zinām, ko mēs varam dot paši sev un pasaulē. Mēs labi apzināmies arī to, ka Eiropas Savienībā vajadzētu būt paraugam priekš pārējiem. Un tāpēc es vēlētos saprast, kāda ir, eh, teiksim, amerikāņu eh, uztvēre par šiem izaicinājumiem un kādā veidā es varētu kalpot kā paraugs pasaulē lai, teiksim, pārvaldītu mm, šios, šos izaicinājumus. Runājot par pašreizējo finanšu un ekonomisko krīzi, šī krīze, e, kā vēl nekad agrāk, ir skārusi visu pasauli. Šodien mēs vairs nebaidamies no terorisma, mēs baidamies zaudēt darbu Mēs baidamies, ka mūsu ekonomiski aktīvie iedzīvotāji varētu kļūt pasīvi, pensionāri baidās par to, vai viņi nākotnē saņems pensijas vai nē. Eiropā šobrīd tiek protestēts daudz, un tas runā pats par sevi, tas norāda uz šīm bailēm par to, ka mūsu kontinentā Eiropā tas tieši tā varētu notikt. Ņemot vērā faktus ka mēs zinām, kāda bija šīs krīzes cēloņi, e, ka gadiem ilgi ASV budžetā, budžeta deficīts tika finansēts uzpērkot Āzijas aktīvus. Es vēlētos uzzināt, kādā veidā ASV mums varētu kalpot kā modelis un ko mēs varam mācīties un kā mēs varētu kopā meklēt risinājumus. Paldies! Es arī vēlētos, kā priekšsēdētājs, uzdot jautājumu. Globālā, pār, globālā pārvaldība, protams, ir svarīgs jautājums starptautiskajā jomā, un tieši tāpēc Tas ietver dažādu pušu iesaistīšanos. Un šeit ir jārunā par ļoti kompleksām problēmām - enerģētika, ūdens apsaimniekošana, migrācija un tā tālāk un tā tālāk. Un e, nacionālās stratēģiskās intereses, kādas ir e, lielām valstīm, arī nevar neņemt vērā. Piemēram, Ķīna. Uh, piemēram, Ķīnas eh, interese, strateģiskā interese par Āfriku, kas eh, cenšas eh, šobrīd iegūt kontroli pār Āfrikas dabas resursiem. Kāds ir tas grū, sarežģītības līmenis, grūtības pakāpe, lai rastu, teiksim, risinājumu un mēģinātu varbūt atbrīvoties no tā nacionālā egoisma? kāds pašlaik ir vērojams. Attīstības modeļi un to piemērošana visnabadzīgākajām valstīm. kādā veidā tur iespējams panākt eh, pārvaldību, efektīvu pārvaldību. Ļoti bieži dažādi uh, sadarbības projekti nepie kā nenoved un vietējiem iedzīvotājiem neko nedod. Jo trūkst infrastruktūras, kas ļautu efektīvi realizēt šādu veidu projektus. Tā tie būtu mani divi jautājumi. Paldies! Well, thank you. Um... Paldies! priekšsēdētājiem un visiem deputātiem, kas uzdeva jautājumus, jo daudz no tiem ir tieši tādi paši jautājumi, kāds mēs sev uzdevām, kad sākam strādā, strādāt pie šī ziņojuma. Galvenais, ko gribu uzsvērt, ir fakts, ka šis ziņojums, tāpat kā citi, kā mēs esam, kurus esam izstrādājuši, ir e, centieni iekustināt šo procesu Tas nav nekāds galīgais uh, secinājuma kopums. Un es, piemēram, atceros, ka viens no jums sacīja, ka varbūt šis ziņojums nesasniedz tik daudz atbilžu, kā jūs vēlētos. Nākotne tiešām ir ļoti neskaidra. Taču mēs ceram, ka šis ziņojums izraisīs diskusijas un arī konkrētu rīcību. Viens no galvenajiem mērķiem ko es e, šeit saskatu, ir tas, e, kā ir nepieciešamība, un tas ir jau noticis ASV un Eiropas Savienība šeit strādāt kopā un kopā domā par e, turpmākajiem soļiem. soļiem. Un iespējams, ka šis dokuments vismaz norāda uz galvenajiem virzieniem, uz izaicinājumiem, uz problēmām un dod tādu ieskatu, kas varētu notikt nākotnē. Un, uh, Tas varbūt virzīs, rosinās abas puses sāk domāt par attīstību, uh, lai uh, risinātu šos izaicinājumus, kas ir saistīti ar globālo pārvaldību. Tālāk es vēlētos nedaudz varbūt parunāt par mūsu viedokli attiecībā uz tehnoloģiju attīstību. Man prieks, ka jūs um, pacēlāt šo jautājumu. Šeit ir sadaļa par biotehnoloģijām, bet mēs, protams, ņemam vērā arī internetu, un šeit ir ļoti svarīgs punkts. Runājot par to, kā mēs redzam, kā starptautiskā sistēma varētu darboties nākotnē. Internets ir ļoti būtisks. Īpaši veicinot pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos Un kā Giovanni savā prezentācijā minēja, tad eh, pilsoniskā sabiedrība. Un tas faktiski ir raksturīgs visām valstīm, visā pasaulē. Eh, tieši pilsoniskā sabiedrība ir eh, tā, kas veicina daudzas lietas un to principā ir grūti izdarīt bez internet starpniecības, un arvien vairāk un vairāk cilvēku gūst eh, pieeju internetam piekļuvi arī uh, eh, mazāk attīstītās valstīs. Savukārt ir valstis, kurās eh, šī te pieeja ir nepietiekama, bet uh, noteikti pilsoniskā sabiedrības iesaistīšanās uh, kļūs plašāk tad, kad palielināsies šī te iespēja piekļūt tīmeklim. Un tālāk komentārs par to, kā mēs redzam pārvaldības sistēmas attīstību. Es šeit esmu centies arī izklāstīt uz papīra mm, par to, kā pašreiz eksistējošās institūcijas būtu jāreformē, bet ir arī virkni citu svarīgu elementu, dažādi reģionāli veidojumi, neformāls institūcijas pilsoniskā sabiedrība un tā tālāk. Ņemot vērā to, cik sistēma kopumā ir sarežģīta, ka mēs varētu iztikt tikai ar šīm neformālajām struktūrām. Tas varbūt arī ir viens no izaicinājuma aspektiem, ka, ja mēs ņemam, piemēram, uh, eh, Brik BRICS valstis - Brazīliju, Krieviju, Ķīnu, Indiju. Uh, mums ir tālāk vēl virkne valsts, piemēram, Indonēzija, Nigērija un tā tālāk. Tātad uh, šis te attīstības uh, mm, kurs uh, novadīs pie tā, ka globālo sistēmu operēt būs ļoti grūti. Un Un mums tiešām ir eh, jādomā, kā panākt to, ka šī tiešām daudzpolārā pasaule spētu strādāt ir jābūt neformālām struktūrām, kuras eh, savukārt eh, pārvalda leģitīmas oficiālas organizācijas. Tātad, lūk, ir vajadzīgs, um, tā teikt, šis neformālo grupējumu pamešs, ko veido pilsoniskā sabiedrība, un tā savukārt var palīdzēt tālāk strādāt šai oficiālajai sistēmai. Giovanni. Paldies, paldies par šiem lieliskiem jautājumiem, bet nu nav jau gan laika uz visiem tiem atbildēt un detalizēti iztirzāt katru no tiem tā, kā varbūt tas pienāktos, taču runājot par to, ko darīt tālāk. Un šeit bija ļoti daudz jautājumu par to eh, izvērtējumu, par to, cik efektīva vai neefektīva ir uh, globālā pārvaldība. Nu, runājot par efektivitāti, jāsaka, ka tā pēdējos desmit gados ir kritusies. Tieši tādēļ, ka ir parādījušies jauni izaicinājumi un tādēļ, ka savstarpējā uh, atkarība ir palielinājusies, bet savukārt ir sadrumstalojušās dažādas starptautiskās institūcijas un starptautiskā eh, darba kārtība ir mainījusies, jo ir parādījus, mainījušies varas eh, akcenti. Es negribu teikt, ka mēs pār esam paredzējuši kādu milzu revolucionāru pārbūvi Šobrīd varbūt vajag mazāk eh, arhitektu, vairāk investoru. Tātad ir vajadzīgi jauni veidi, kā veidot starptautisko sadarbību. Ir jāsavēl kopā neformālās lietas, praktiskas inovācijas, uz kurām mēs esam atsaukušies. Ir pasaulē piemēri, piemēram, pasaules veselības situācijā, piemēram, ekspertu apvienības, eh, filantropiskie fondi, eh, sabiedrība un tā tālāk. Arī pārtiks un ūdens apgādē ir šādas līdzīgas iniciatīvas augstākā politiskā uh, līmenī, kuras uz zemes tiek, rea, nu tā tad eh, dzīvē tiek realizētas neformālā līmenī. Tā tad ir šādi soļi, un mums ir uh, labi piemēri, no kā mācīties, un mums ir jācenšas sasaistīt šo pieredzi ar formālajiem, uh, formālajām sistēmām, kuras agrāk vai vēlāk tiks reformētas tā, uh, lai ne tikai paaugstinātu efektivitāti, bet lai būtu arī prognozējamākas un lai būtu leģitīmi, lai tās būtu leģitīmas. Es arī piekrītu, ka Eiropas Savienība bieži e, tiek raksturota kā teiksim, vara, kas uh, atrodas tās noriet fāzē, bet tā nav tiesa. Tā ir milzīgs potenciāls un tā drīzāk ir savā izaugsmas fāzē. Un pieredze, ko Eiropas Savienība var likt uz starptautiskās sadarbības galda, ir ārkārtīgi vērtīga. Tāpat laikā, tā kā kļūst iekšēja politiskā kohēzija, ko šovasar varēja ļoti labi vērot finanšu krīzes laikā, un tās savukārt liek apšaubīt Eiropas Savienības spēju atbalstīt pašai savu ļoti vērtīgo modeli. Lūk, tā ir mūsu atbildība. Lai mēs varētu piedāvāt interes, interesants recepts pārējai pasaulē, nu, šeit mēs, piemēram, varam atcerēties arī Kopenhāgenes konferenci, bet to var apspriest citā reizē. Uh, Priekšsēdētājs eh, runāja par vietējo līmeni un globālajiem modeļiem. Tas ir ļoti interesanti, jo tā ir Eiropas valstu pieeja. Arī ASV un, citu mūs, un ASV un citi mūsu partneri nav tādi paši. Un tāpēc ir svarīgi rast, eh, teiksim, tādus kopsaucējus, lai mēs varētu saskaņot savus pūliņus. Laba politiskā pārvaldība principā ir priekšnoteikums, lai attīstītu un panāktu ekonomisko izaugsmu kā tādu. un savukārt e, ekonomiskā izaugsme nodrošina labāku stabilitātu un politisko pārvaldību, tā savukārt varbūt vairāk uzskata mūsu partneri. Bet galvenais šeit varbūt ir atrast šo te uh, zelta vidusceļu, uh, tiesiskums, stabilitāte. Un tādēļ ir jāveicina uh, sadarbība vietējā līmenī. Un mūsu Āfrikas kolēģi ir ļoti bieži uzsvēruši to, ka tieši zināšanas ir tas, kā viņiem pietrūkst visvairāk. Un šeit visi šie virzošie spēki uh, atzīmē to, ka galvenokārt kļūst tieši zināšanu un tehnoloģiju. Un tas arī liedz varbūt uzņemt efektīvi visu starptautisko palīdzību un uh, dažādus projektus. Un es gribētu teikt, ka parādījās kāds interesants punkts, ka ļoti nevienmērīgs ir šis ieguldījums no nevalstiskajiem dalībniekiem. Un šeit faktiski mēs runājam galvenokārt no rietumnieku viedokļa bet eh, tas varbūt nevienmēr ļauj visiem pārējiem iesaistīties, jo pastāv lūk šīs te atšķirības. Mums ir jārespektē pašmāja politiskās sistēmas, bet jāveicina arī nevalstisko uh, spēlētāju um, spēja vai, vai izdevība iesaistīties šajos procesos. Prigo. Uh, eh, grazie. Uh. Paldies priekšsēdētājiem! Tad Ellas kungs, es gribēju atbildēt īsumā kolēģim Atkinsam par to, ko darīt tālāk, jo es saprotu, ka ņemot vērā to, kādas ir intereses Brazīlijā, Indijā, Krievijā, eh, es domāju, ka Vašingtonā drīz eh, sanāks kopā visi tie, kas nodarbojas ar ilgtermiņa tendencēm Un uh, es domāju, ka arī mums vajadzētu būt turklāt, jo patreiz veidojas globālais tīkls, un mēs nedrīkstam uh, pieļaut, ka mēs atrodamies ārpus tā. Paldies, paldies kolēģiem un paldies mūsu lektoriem. Un es domāju, ka šeit izskanēja ļoti daudz svarīgi uh, argumenti, un, un diskusijas tiešām bija ļoti vērtīgas. Uh, Un es saprotu, ka sekretariāts eh, palīdzēs norganizēt tālāk eh, mūsu tikšanos arī nākotnē. Paldies! <laughs> Kolēģi, puntu seguente. Kolēģi, tālāk nākamais punkts darba kārtībā ir grozījumi atzinuma projektā par Eiropas eh, Savienības eh, garantiju izsniegšanu. Ir eh, iesniegts 61 grozījums. Šī atzinuma tēma pati par sevi ir ļoti svarīga, un parlaments šeit piedalās koplēmu pieņemšanas procedūras ietvaros. Uh, Un klāt pielikts ir arī ziņojums par uh, ārējo Eiropas Savienības finanšu palīdzību. Tagad došu vārdu Pejon kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka mums jau bija viedokļu apmaiņa šai sakarā, un es gribētu pateikties komitejas uh, deputātiem vēlreiz par uh, ļoti ļoti vērtīgo ieguldījumu šī darbā, ņemot vērā ierobežoto laiku. Tātad jūs pieminētie grozījumi. Es gribētu pateikties arī ēnu referentiem no dažādām politiskajām grupām, jo patiesībā jau vakar vakarā mums vēl bija tikšanās, jo vēl bija neatrisināti jautājumi. Es gribētu pateikties Jana Kūkundzei, Lāmstarp kungam un Autels kundzei, jo bez šiem cilvēkiem mums neizdotos panākt kompromisu, kā arī uzlabot tekstu. Jāsaka, ka šie kompromisi patiešām bija apsveicami. Es gribētu pateikties arī administrācijas pārstāvjiem, jo viņi ļoti labprāt palīdzēja mums. Eiropas investīcija banka Turkai un komisijai ir jārīkojas nekavējoties un jārieģē uz mūsu lūgumu sniegt ekspertu slēdzienu. Un es domāju, ka patreiz mums ir kompromiss, kas lielākajai daļai cilvēku būs pieņemami. Es e, neatkārtošos attiecībā uz šī dokumenta saturu, bet es gribētu parunāt par grozījumiem. Dažs no tiem, diemžēl, mums neizdevās iekļaut tekstā, jo tie nesaskanēja ar mums piešķirtā uzdevuma loģiku. Mēs centāmies cik bija mūsu spēkos, jo atsevišķi grozījumi, kas attiecās uz uh, noteikto garantēto griezta izmaiņām, tos nebija iespējams iestrādāt tekstā. Tālāk uh, mēs um, uh, šeit esam uh, izdarījuši izmaiņas attiecībā uz EIB finansēto projektu aptvērumu. Un Jāsaka, ka bija daudz grozījumu, kas tiešām padarīja mūsu ziņojumu daudz vērtīgāku, piemēram, Kopskundas ziņojumu, es atveros grozījumi un. Le choix. L'amendement de Madame Otala euh, veillant, et ça n'est pas simple. Tālāk, Autals kundze gribēja panākt, lai garantētie aizdevumi nenovestu pie jauniem konfliktiem, kā arī nepastiprinātu jau esošos. Šī vēlme ir saprotama, un šie grozījumi tika iestrādāti. Tālāk Budīs kunga grozījumi par publiskajām privātajām partnersabiedrībām. Tad visi šie grozījumi tika apspriesti, kā es teicu, Mums ir pieci kompromisa grozījumi, kas ir visai sarežģīti, un ir seši motiskie grozījumi, kas tiks sagatavot kā kompromisa grozījumi, kas būtisks problēmas nerāda. Kā es teicu, es negribētu tagad iedziļināties detaļās, es tikai gribēju norādīt, ka lielākā daļa grozījumu bija vērsti uz to, lai uzlabotu caurskatāmību un sabiedrības informētību. Otrā tēma, kas iezīmējās šajā, eh, šajos grozījuma priekšlikumos, bija Eiropas investīciju bankas un Eiropas reģionālās attīstības banka varētu ciešāk sadarboties. Un treškārt, doma bija nodrošināt to, lai komisijai būtu lielāka loma projektu izvērtēšanā un apstiprināšanā. Tas ir, lai komisija varētu sekot arī projektu ieviešanas procesam un, ja nepieciešams, iejaukties, ja rodas problēmas. Tālāk eh, tika ierosināts izveidot arī konsultatīvo struktūru, kas būtu neatkarīga no Eiropas investīciju bankas. Nu, un vēl ir vesela rinda eh, citu lietu, kam, protams, vajadzētu vēl pievērst uzmanību un kas radīja zināmas problēmas. vairāki deputāti bija pret to, ka tiktu paplašināts to valstu saraksts, kas varētu saņemt šo finansējumu. Un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz faktu, ka patiesībā uh, Tas nozīmē ļoti daudz Eiropas Savienībai, un šeit ļoti daudz, kas tiek likts uz spēles, jo ja mēs liedzam valstīm pilnvērtīgi piedalīties Eiropas Savienības funkcionēšanā, un ja mēs liedzam šīm valstīm atbalstu, es domāju, tas ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, jo tas sevī slēpj pretrunu jau pēc būtības. Es saprotu, ka cilvēki runā par cilvēktiesībām un par palīdzēšanu valstīm, bet šeit jau ir iestrādāta šī pretruna, jo ja Eiropas parlaments grib uh, pastiprināt Eiropas investīciju bankas spēju iejaukties, paplašinot viņu mandātu, tad no vienas puses mēs to darām, bet no otras puses mēs nedodām viņiem iespēju realizēt savu mandātu. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies atrast risinājumu šai dilemmai, lai visi būtu apmierināti un lai risinājums neapdraudētu mūsu priekšlikuma konsekvence. Tālāk gribēju norādīt uz to, ka mūsu komitejas galvenās prioritātes zināmā mērā šeit ir apdraudētas. Budžeta komitejas referents man šeit daudz palīdzēja un es domāju, ka mums ir jābūt apņēmības pilniem un jāsadarbojas ar deputātiem no citām komitejām, jo šeit eh, arī, protams, procesā līdzdarbosies daudz citas institūcijas un struktūras. Tā kā liels paldies jums visiem! Eh, rīt eh, mums būs pieejami visi grozījumi seši mutiskie, un tādējādi esam nodrošinājuši, ka visi viedokļi ir atspogļot grozījumos. Paldies! Liels paldies! Es gribētu apsveikt referentu. Un gribētu pateikties arī par šo visaptverošo ievadu. Lāmsdorf kungs, ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlējos pateikties mūsu referentam par labo sadarbību. Tas norisinājās patiešām tādā ļoti patīkamā gaisotnē, un eh, lielākajai daļai uh, tekstā teiktā es varu piekrist. Kolēģi, atradīs eh, arī dažas grozījumus, ko es beigās atsaucu. Tā bija tikai tāda pārskatīšanās, un beigās es tos arī neiesniegšu. Bet es vēlējos komitējai pavēstīt sekojošo un būtu pateicīgs mūsu referentam, ja viņš varētu paskat, pārskatīt balsojumu sarakstu. Es runāju par valstīm otrajā pielikumā, B uh, punktā, pirmajā apakšpunktā. Tas ir ļoti tehnisks un tāds uh, sarežģīts jautājums. Valstu sarakstā, kurās darbojas Eiropas investīciju banka, banka to var darīt eh, ar komisijas piekrišanu, un tai obligāti nav jāinformē Eiropas parlaments par šādu rīcību. Bet eh, sarakstā ir dažas valstis, eh, uz kurām attiecas izņēmumi. Tās ir valstis, par kurām ir jālēm saskaņā ar koplēmumu procedūru, jo tāds, tāda ir normālā likumdošanas procedūra pēc Lisabons līguma. Šīs valstis uh, ir Afganistāna, un Butāna. Es nezinu, kādu iemeslu dēļ Butāna tur ir uh, iekļauta, un arī Taivāna. Uh, kāds ir mans priekšlikums, ņemot vērā mūsu uh, parlamenta aktivitātes, tas būtu uh, interesanti visiem kolēģiem. Tā tad ir vairākas politiski jūtīgas valstis, un mums vajadzētu iekļaut tās šajā pašā sarakstā. Tā tad saskaņā ar normālo likumdošanas procedūru ir jāinformē arī Eiropas parlaments. 98, 99, 100 grozījums. Tur es piedāvāju iekļaut sarakstā konkrēts valsts vēl Lībiju, Baltkrieviju, Kambodžu un Jemenu. Es domāju, ka visi kolēģi, kas kaut ko ir dzirdējuši par šīm valstīm vai kādu no tām, zina, ka tās ir ļoti jūtīgas valstis. Ja mēs runājam par Lībiju un Baltkrieviju, nu tur vispār nekāda šauba nav. Nu, par Jemeni varbūt nesat tik labi informēti, bet tur arī politiskā situācija ir visai kutelīga. Tādēļ es lūgtu kolēģus balsot par manis iesniegtajiem grozījumiem, lai parlaments varētu tikt iesaistīts konsultācijās arī par EIB instrumentu izmantošanu šajās minētajās valstīs. Paldies! Grācija, Kirsti, intervenīra, la kolēga Auk. Lielas paldies! Zaptēlas konsults. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties referentam par uh, izpratni, kas tiek izrādīta attiecībā uz mūsu tad, zaļo grupas iesniegtajiem grozījumiem. Es domāju, ka referentu priekšlikumā ir atspoguļoti svarīgākie un būtiskākie punkti, kas saistīti ar Eiropas investīcijas bankas darbības caurskatāmību. Un es gribētu norādīt, ka Lisabonas līdz likumā noteiktās prasības attiecībā uz piekļuvi Eiropas Savienības dokumentiem attiecās arī uz tādām uh, institūcijām kā Eiropas Investīcija banka. Tāpat domāju, ka ziņojumā ļoti labi atspogļojas šī konsekvence. Mm, es gribētu, lai Eiropas parlaments raudzītos uz to, lai Eiropas investīciju bankas uh, aizdevumi atbilstu Eiropas Savienības ārlietu politikai un lai tiktu ņemtas vērā mūsu pamatvērtības. Un referents ir bijis ļoti atklāts un tiešs un varbūt ir nedaudz jā, eh, pat pastiprināti mūsu iesniegtie grozījumi attiecībā uz cilvēku tiesībām un uz pilsoņu tiesībām saņemt informāciju par EIB finansētajiem projektiem ārvalstīs. Kas attiecās uz šīm jūtīgajām valstīm, tad es domāju, ka varbūt Eiropas investīciju banka varētu sniegt aizdevumus, lai uzlabotu valsts pārvaldes caurskatāmību šajās valstīs, kas saņem aizdevumus. Kas attiecās uz paplašināto valstu sarakstu, eh, es manas domas šeit dalās, jo es gribētu redzēt, kas paliks pār no šie priekšlikumi pēc balsojuma. Jo, ja mums gal galā ir skaidri kriteriji attiecībā uz caurskatāmību un uh, konsekvenci, tad es domāju, ka šis saraksts varētu izstīties citādāks. Un es beidzot referents atzīmēju faktu, ka mēs neesam pilnībā vienas prātes uh, attiecībā uz priekšlikumu par klimatu politiku. Un es domāju, ka tas būtu tikai dabiski, ja parlaments prasītu no EIB stratēģiju klimata pārmaiņu kontekstā, un tas tikai atbilstu savienības noformulētajiem mērķiem šajā sakarā. Un šis noteikti ir punkts, uz kur es gribētu uzstāt. Tātad te iet runa par 74. punktu, kur mēs aicinām investīciju, Eiropas investīciju banku izstrādāt klimata pārmaiņu stratēģiju uz 2012. gadām un norādīt, kā atbalstīt projektus, kas atbilst trešā panta A apakšpunktām. Paldies! Bene, a questo punto la parola alla... Jā, paldies, un tālāk došu Čuntas kungam vārdu kā ēnu referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka patiešām ir e, veikts ļoti nopietns darbs. Šeit ir e, aplūkoti visi būtiskākie principi, ir ņemta vērā mūsu pozīcija. Es arī pats esmu iesniedzis vairākus grozījumus. E, tagad pievēršoties vairākiem aspektiem, tātad EIB aktivitātes un to sasaiste ar Eiropas Savienības ārpolitikas mērķiem. Mēs nesam īstenībā vienisprāts ar vairāku valstu piekopto ārpolitiku un EIB e, investīcijas šajās valstīs līdz ar to nevar cerēt uz e, mūsu atbalstu. Yes. Ε, δεν θέλω να επαναλάβω τους, γιατί έχουμε... Mums ir jābūt labākai sadarbībai, runājot arī par Eiropas investīciju bankas aktivitātēm ārvalstīs un e, Eiropas ārējā darbības dienesta aktivitātēm. Un e, līdz ar to mēs pilnīgi visam nevaram piekrist šajā ziņojumā. Mēs varam piekrist runājot par e, aug, augšējo slieksni. Uh, finansējumam, kāds tā tad varētu būt eh, maksimālais finansējums, ir piedāvāts konkrētas robežas, bet eh, valstīm ir arī jāizpild priekšnosacījumi un ir jābūt konkrētam eh, garantam. Nevarētu arī radīt nodokļu paradīzes un pieļaut to, lai valsts izvairītos no nodokļu maksāšanas. Es te tagad nevēlējos iztirzāt visus grozījumus, bet vienkārši uh, vēlējos pastāstīt, kāds bija mans pamidinājums vērsties pret konkrētiem grozījumiem. Vajadzētu pieprasīt arī EIB ievērot augstāku caurskatāmības līmeni un ir jāfinansē pasākumi, kas ir uh, pasākumu, kas eh, tiek finansēta, lai cīnītos pret klimaiņu pārmaiņām šādiem grozījumiem, visiem grozījumiem, kas to eh, atsauc, un arī tie grozījumi, kas veltīti caurskatāmībai, tos mēs varam atbalstīt. Paldies! Turpin priekšsēdētājs, pirms došu vārdu mūsu referentam noslēguma vārdiem, es vēlējos jūs informēt, ka rītdien mēs balsosim par šo atzinumu. Tātad rīt, 4.28. oktobrī tas notiks. Tagad Piona eh, kungs izdarīs secinājumus. Lūdzu, paldies! Ļoti lakoniski var izteikties priekšsēdētāja kungs. Pirmām kārtām vēlējos pateikties trim runātājiem. Es uzskatu, ka attiecībā uz caurskatāmību, kontroli, efektivitāti eh, ir panākts progress sadarbojoties ar EIB. Bet tagad atsaucoties uz Hautels kundzes teikto par EIB stratēģiju cīnoties pret klimata pārmaiņu radītajām sekām, nu, mums tas nerada nekādas problēmas. Šie, šīs prasības ir pamatotas un tās nekādā veidā arī nav pārspīlētas. Bet man nedaudz bažas rada tas, ko teica Lamsdorf kungs. Viņš to ļoti pārliecinoši pastāstīja, bet, nu, esmu nedaudz nobažījies. Mums ir jāatrod labāks risinājums. Šeit ir valstu saraksts, un mums ir jāsaprot, kādas ir mūsu attiecības ar šīm valstīm, kādas ir parlamenta un komisijas iespējas kontrolēt, kā investīcijas tiek izmantotas šajās valstīs, ja, piemēram, EIB tur ir līdzekļus. Mums ir jābūt pietiekam realistiskiem un uh, Es nedomāju, ka šeit e, būs kaut kādas pretrunas. Lamsdorfa kunga piedāvājums e, īstenībā ir līdzīgs mūsu domu gājienam, bet varbūt vajadzētu padomāt par tādu veiksmīgāku formulējumu un uh, jāpadomā, kā tekstā to tā veiksmīgāk integrēt. Es nevaru vērsties pret Lambsdorfa kunga definīciju, bet uh, varbūt tā specifiski uz to atsaukties, es nezinu varbūt es ar to vēl pamatīgāk iepazīšos. Rītdien mums būs balsojums, tad es varbūt jūs informēšu par savu lēmumu. Jā, šis ir tāds tehnikas dabas ziņojums, bet tam ir arī liela politiskā nozīme. Paldies, paldies. Pie jauna kungam turpina priekšsēdētājs. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Civil-militārā sadarbība un civilo un militāro spēju attīstīšana. Relatore. In data 20. Eler kungs ir referents. 27. Eh, septembrī mēs eh, izskatījām 157 grozījumus. Tagad ir 11 grozījumi, ar kuriem mūs ir iepazīstinājis referenta kungs. Un eh, sēde komitejā vakar tie jau tika pārunāti. Mums eh, ārlietu komitejā vajadzētu runāt par pašiem būtiskākiem jautājumiem, un eh, rīt priekšpusdienā notiks arī uh, balsojums. Tagad došu vārdu referentam Ēlēra kungam. Paldies! Paldies, darbie kolēģi! Like to thank you all the vēlējos pateikties visām politiskajām grupām drošības un aizsardzības apakškomitejā par patiešām konstruktīvo sadarbību. Uh, mēs uh, sākām darbu pie šī empiriskā dokumenta, mēģinot izklāstīt to, kāda situācija valda civila militārās um, sadarbības uh, jomā Eiropas Savienībā, un mēs mēģinājām uh, padomāt par labāku struktūru izveidošanu un par spēcīgākas pozīcijas piešķiršanu Eiropas parlamentam. Uh, Es domāju, ka mēs varējām uh, kaldināt ļoti daudzus kompromisu grozījumus, un tie uh, palīdzēja šo ziņojumu padarīt labāku un veiksmīgāku. Tagad īsts pārskats par grozījumiem un kompromisiem. Otrais kompromiss, eh, tas bija īstenībā viens no būtiskākajiem, norāda, ka ir eh, jābūt eh, labākiem krīžu risināšanas mehānismiem un ir jābūt iespēja izmantot gan civilos, gan militāros mehānismus. Trešajā kompromisā ir runāts par nevalstisko pārstāvju iesaisti um, krīžu prevencijā un krīžu pārvaldībā. Tālāk ceturtais kompromiss grozījums runā par uh, kādreizējo uh, krīžu platformu un kāda struktūrām Eiropas Savienībā, it sevišķi runājot par uh, dažādiem mehānismiem, ko finansēja stabilitātes instruments, un tāpat tiek runāts arī par saisti starp uh, kādu un uh, Eiropas civilās aizsardzības mehānismu. Iek runāts arī par uh, eh, struktūrētāku mehānismu izveidi. Ceturtajā kompromisā ir atrunāts, uh, ka mums nevajadzētu izveidot kaut kādus jaunus spēkus, mums uh, esošie centieni ir jāuzlabo pateicoties jau eh, pastāvošiem civilās aizsardzības mehānismiem. Sastajā kompromisā ir runāts par to, ka ir nepieciešams pietiekam labs līdzsvars starp eh, civilajiem un militāriem spēkiem un ir jābūt plānošanai un, protams, ir jābūt skaidrai šķirtnei starp civilajiem un uh, militārajiem noteikumiem. Septītajā kompromisā ir runāts par uh, Eiropas uh, aizsardzības aģentūru par uh, civilo un militāro um, ļaužu palielināšanu un attīstību. Devītais kompromiss arī ir ļoti nozīmīgs. Uh, tur ir apkopoti grozījumi, kas runā par Eiropas aizsardzības aģentūras spēlēmo lomu. 11. grozījumā runāts par lēmumu pieņemšanas autonomiju, ņemot vērā sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO. Visā visumā mēs e, esam vienojušies, ka ir e, nepieciešams izveidot ļoti labu, saskaņotu ziņojumu. Nevajadzētu te tā vēlst par abstraktiem politiskiem jautājumiem. Ir jābūt tādām būtiskām diskusijām, pamatīgām diskusijām par to, kā šīs struktūras e, uzlabot, kā piešķirt tām vairāk tādu saturu un miesu. Uh, Es domāju, mēs eh, visai veiksmīgi varējām eh, šeit eh, izveidot tādu kategorizāciju, ir runāts par militāro mm, kapacitāšu attīstību, runāts ir par darbinieku pieņemšanu, par viņu apmācību, par finansējumu un par to, kā labāk veikt krīžu pārvaldību. Ir jāpievērš arī vairāk uzmanības izpētē, attīstībai, ir jābūt aprīkojumam, lai varētu rīkoties ātri tad, kad tas ir nepieciešams. Mēs nevarējām pieņemt uh, tādus grozījumus, kuros tika runā. Mēs pieņēmām tādus grozījumus, kur bija runāts par to, ka šāds struktūras patiešām ir nepieciešams, un es domāju, tas mums uh, atļaus uh, atrasties izdevīgākās pozīcijās, tad, kad mēs pieņemsim šo dokumentu. Paldies! Lozingas kundze, ānu referenti no zaļo grupas, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es jau septembrī piedalījos diskusijās sēdē apakškomitejā, un es jau toreiz pietiekam skaidri paudu savu pozīciju par visu ziņojumu kopumā un iesniegtajiem grozījumiem. Bet eh, vēlējos tikai pateikt sekojošo. GO NGL grupas vārdā es izsakos pret uh, civilo un militāro mehānismu apvienošanu. Ir jābūt skaidrai nošķīrumam starp militārajiem un civilajiem mehānismiem, un mēs arī vēlamies, lai Eiropas Savienības ārējā politika būtu mierī, mierpilna un civila pirmām kārtām, nevis militāra. Ja mēs runājam par eh, civilu militāro sadarbību, tā ir nepieciešama tikai tad, ja ir jāaizsargā palīdzības sniedzošās organizācijas organizācijas uz vietām, bet bieži vien eh, šīs organizācijas sūdzas, ka militāra aizsardzība uz vietas eh, nes vairāk ļaunuma nekā labuma. Protams, ir jābūt labākai civilai sadarbībai, lai aizsargātu pilsoņus. Lasot avīzes pēdējā laikā, eh, man rodas tāds iespējas, ka īstenībā militārie neaizsargā pilsoņus, bet pilsoņi ir jāaizsargā no militāristiem. Uh, civilās misijas nevajag papildināt ar militāriem mehānismiem. Nē, ir labāk jāizbūvē pastāvošās civilās struktūras. keinen einzigen Punkt, an dem wir nicht gravierende Einwände vor. Īstenībā šajā ziņojumā, kā jau vakardien teicu, nav pilnīgi neviena punkta, uh, kurš mums liktos nevainojams. Pilnīgi visu šeit ir iespējams kritizēt. Mūsu iesniegtie grozījumi nozīmē uzlabojumu un jāņem vērā, ka tie grozījumi, ko ir izstrādājis uh, referents uh, nekādā mērā mums nav pieņemama, līdz ar to mana politiskā grupa būs absolūti pret šo ziņojumu. Paldies! Grācija, la parola alla kolega Brandner. Paldies, Brandneris kundze, paldies, paldies eh, visiem kolēģiem. Un jau vakardien mēs par to apspriedāmies sēdē apakškomitejā vēlējos pateikties uh, referentam par ziņojumu izstrādi un, ja mēs runājam par kompromisu grozījumiem, ar kuriem mūs iepazīstināja Ēlera kungs, Mums eh, kompromisa grozījumi ir pieņemami. Paldies, ka jūs tur iekļāvāt arī ceturto kompromisu. Un tagad runājot par atsevišķu misiju uzskaitīšanu un par to, eh, kas tiek darīts, varbūt to mēs varētu iekļaut šajā rezolūcijā. Vakardien Es runāju par eh, reakciju krīžu gadījumā, par eh, krīžu seku novēršanu, bet eh, runājot par Vēbers kundzes ziņojumu, par ko mums arī būs jādiskutē. Es arī biju atbildīgi savā politiskajā grupā par abiem ziņojumiem. Jāņem vērā, ka šeit ir visai liela pārklāšanās un jāņem vērā, ka, piemēram, uh, ja mēs Vēbers kundz ziņojumā pieņemam uh, kaut ko vienu un Eiler kundz ziņojumā kaut ko citu, tur uh, ir ļoti daudz atzinumu, kas ir tādi pilnīgi paralēli. Varbūt, ka mēs varētu nodrošināt tādu labāku sinerģiju starp abiem ziņojumiem. wirklich eine kohärente Position am Donnerstag als Parlament verab. Mums ir jāparūpēs par to, lai mēs uh, rītdien pieņemtu pietiekam saskaņot pozīciju. Uh, 84. grozījums, es jau vakardien teicu, ja runājot par um, personālu no Eiropas Savienības valstīm šajās misijās, uh, uh, Eiropas Savienības uh, dalībvalstu pilsoņu skaits šādās misijās joprojām ir apmēram 31%. Man šķiet, tas ir pārāk augsts procents. Uh, Ir jāpadomā, kuras uh, dalību valstis uh, sūta personālu uz šīm misijām, uh, piedalās dažādos mieru uzturēšanas spēkos, varbūt, ka vajadzētu sūtīt vairāk cilvēku, bet ir jāsaprot, uh, kurās misijās pat, tas patiešām būtu mietiecīgi. Mums vajadzētu varbūt dokumentā arī pieprasīt, lai dalību valsts vairāk sūtītu tieši civilos spēkus uz uh, šādām misijām, nevis uh, militāros. Tā tad varētu teikt. Uh, pieprasa uh, spēku izvietošanu uh, valstīs, uh, ņemot vērā arī geogrāfisko līdzsvaru un tā ievērošanu. Vakardien es jau minēju vairākus principus, apspriežot šo ziņojumu, pirmām kārtām runājot par aizsardzības izpēti un ziņojumā varētu runāt arī par uh, izpētes pamatprogrammu. Desmitais kompromisa grozījums mums nav pieņemams, bet 26., 33., 131. tie grozījumi mums nav pieņemami. Ja tie tiks pieņemti, tad mēs balsosim pret visu ziņojumu kopā tālāk arī par kaujas eh, cīņas grupām eh, katastrofu rajonos. Mums nevai, nešķiet, ka vajadzētu uh, militāriem spēkiem piedalīties katastrofas spēku, eh, sēku savākšanā. Civilie spēki ir nepieciešami, lai aizsargātu cilvēks. Īstenībā Kongo šeit ir tāds ilustratīvs piemērs. Sievietes tiek izvarotas, bērni tiek mocīti, eh, visu laiku tiek liekts, ka ir nepieciešams eh, veikt efektīvāku aizsardzību un ka tāda ir iespējama, bet ja šīs cīņas grupas Eh, varētu kaut kur darboties, ja tās obligāti kaut kur jāsūt, nu, tad vislabāk tās ir jāsūt uz Kongo, kur tas nāks par labu. Ja tiks pieņemti arī šie grozījumi, tātad, kas attiecas uz eh, tādas dabas problemātiku, mēs nevarēsim balsot par ziņojumu. Paldies. Mm, Tālāk vārdu dodu Mavro Nikolas kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlējos norādīt. ka politiski strateģiskā sadarbība un civil-militārās uh, spējas attīstība ir būtiski principi, bet tie ir arī jā savieno ar tāda globāla un objektīva principa izmantošanu. Mums arī ir jāsaprot, kā ir iespējams attīstīt eh, civilās un militārās spējas un kā tās labāk izmantot nākotnē. Es vēlējos pateikt, ka mums ir pieņemams šis ziņojums, mūsu politiskā grupa to uzskata par apmierinošu, un es vēlējos pateikt, ka Kristiāna pozīcija mums ir pieņemama, un viņš ir sagatavojis tādu ziņojumu, kur var atbalstīt lielākā daļa politisko grupu. Ziņojumā viņš ņem vērā kolēģu atšķirīgās pozīcijas un sociālisti līdz ar to varēja atsaukt daudzus grozījumus, pateicoties izstrādātajiem kompromisu grozījumiem. Es uzskatu, Ēlera kungs ļoti veiksmīgi savā ziņojumā ir nošķīris civilās spējas, civilos mehānismus no militāriem mehānismiem, un tādā veidā var mm, atvieglot šo mehānismu, šo spēku sadarbību, un to ir iespējams eh, padziļināt un eh, izkopt vēl tālāk. Hēler kungs ziņojumā runā arī par uh, pastāvošo spēju attīstīšanu, lai labāk varētu veikt kopīgos sarežģītos uzdevumus. Tāpat uh, šeit ir pieminēts ārējās darbības dienests, uh, ārpolitika un uh, Abi šie principi tiek cieši savīti arī ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku. Ir pieminēta arī ES un NATO sadarbība, kā arī Eiropas Savienības un citu institūciju sadarbība. Teksts, tā versija mums ir pieņemama un tie grozījumi, kas joprojām paliek spēkā, tātad, ko iesniedza mūsu sociāldemokrāta grupa, to skaits ir no, nozīmīgi mazinājies, un mēs uzskatām, ka šis ziņojums patiešām palīdzēs atrisināt pastāvošos jautājumus. Paldies. Nākamais runātais, lūdzu. Arlaki, alla parola. Arlaki, lūdzu. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Daži novērojumi var būt. This report And... Es īsti neesmu pazīstams varbūt ar šo sistēmu, bet es ceru, ka galu galā grozījumi uzlabo šo dokumentu un padarīs to saprotamāku. Un varbūt precīzāku, jo es izlasīju šo tekstu cauri Un es tā arī nesapratu, kas ir tās civil-militārās spējas un šī civil-militārā sadarbība. Es šīs lietas nedaudz tā kā pārzinu, bet te nav nekādu ciparu. Nav struktūras definētas, nekādas eh, piezīmes par to, kāds ietekmēs budžetu, cik eh, cilvēki tiks izvietots, cik nodarbināts konkrēti, kur, e, kā tas e, saskaņojas ar citām e, institūcijām, un šeit ir atsauc uz NATO un aicinājums NATO nedublēt šo te civilo kapacitāšu sadaļu. Un tad es redzēju atsauci uz ES ANO sadarbību Tur arī nekā nav īsti pateikts. Ko šīs e, Eiropas e, civilās un e, militārās spējas vienībai kā tādai būtu jādara? Varbūt, ka kāds te var paskaidrot, ko tad mēs taisamies darīt. Es ceru, ka grozījumi to visu padarīs konkrētāk, un es ceru, ka, nu jā, nu pat ideja jau ir laba, bet eh, es ceru, ka varbūt to var drusku konkretizēt un precizēt. Paldies, ar Lakī kungs, Kēlām kungs, lūdzu, nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, šis ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Kā tad eh, apvienot šo militāro un civilo sadarbību? Un kolēģi, ļoti, kolēģis jau ļoti labi uz to atbildēja. Ļoti atklāti un tā visaptveroši. Es esmu apmierināts ar vairumu kompromisu priekšlikumu. Taču jautājums ir, kā to visu padarīt uh, Eh, efektīvāku un kā nodrošināt labāku koordināciju. Ir ļoti svarīgi izvairīties no pārklāšanās un dubultošanās, īpaši eh, ar jauno NATO stratēģijas eh, koncepciju par civilo spēju attīstīšanu. 47. grozījums, manuprāt, ir ļoti svarīgs, un tas runā par to, ka Eiropas Savienības dibināšanas līguma panti par savstarpēju palīdzību un solidaritāti ir jāpastiprina. Un te tas attiecas arī uz starpinstitūciju sadarbību, kā arī uh, sadarbību citu Eiropas institūciju starpā. Un tas agrīnai reaģēšanai ir ārkārtīgi svarīgi, kā uh, šīs te apvienotās vienības var jau pirmajās stundās, jebkurā ārkārtas situācijā, tā, tad sāk darboties. Principā visumā es ar dokumentu esmu apmierināts un es kolēģi Mēleram vēlu visu to labāko ar turpmāko darbu. Paldies! Vai vēlties kādus secinājumus izteikt? Vēlējos pateikties kolēģiem par sadarbību. Momenti, momenti, aufgabe bei der Formulierung dieser Struktur. Mums kā parlamentam, uh, rodot labākos formulējumus, ir jāpadomā, uh, kā atrast patiešām veiksmīgākos formulējumus un ir uh, jāizkristalizējas kopīgai pozīcijai, lai mūsu pozīcija būtu pietiekami spēcīga. Lēzings kundzei es varu teikt, ka, nu, tā vispārā kritika, kas tika vērsta pret šo ziņojumu, un eh, īstenībā mani pat iedrošināja, nevis eh, iebiedēja. Un ir jāatzīmē divi principi, ja mēs runājam par šīm cīņas grupām. Kā Brantners kundze minēja, mēs jau uh, eh, nedomājam, ka tās ir jāizmanto uh, novācot katastrofu radītās sekas, bet jāņem vērā, ka šīs cīņas grupas var ātri uh, pielāgoties, ja, piemēram, militāra misija pēkšņi pārvēršas civilā misijā, jo cīņu grupās patiešām strādā ļoti labi apmācīti cilvēki, kas var ātri pielāgoties jauniem apstākļiem. Tātad, ja ir, piemēram, civilās misijas laikā pēkšņi nepieciešams uh, pilsoņiem garantēt militāru aizsardzību, tad viņi arī to var darīt. Es nedomāju par to, ka katastrofa laikā vienkārši e, ir jāveic kaut kādas militārās uh, operācijas. Tālāk eh, šeit ir rakstīts par mūsu mērķiem, par eh, ANO, par eh, to, kas ir jādara sadarbojoties ar NATO. Un ja jūs, piemēram, iepazīstaties rūpīgāk ar apsvērumiem, tad katra samita laikā atbildīgo ministru tikšanās reizēs mēs esam formulējuši jaunus mērķus. Mēs vēlamies, lai ir trīs milzīgas misijas trīs gadu laikā, kurās piedalītos desmit tūkstoši cilvēku. Bet desmit gadu laikā mēs īstenībā neapspriežam apspriedāmies, kā to panākt. Un parlaments eh, vēlējās tieši tādēļ pateikt, ka ir liela plaisa starp formulētiem mērķiem, kas ir vienkārši apzalēti neskaitāms reizes, un starp konkrētajiem mērķiem, konkrēto realizāciju. Uh, Un varbūt nevajadzētu te nākt klajā ar skaļiem politiskiem paziņojumiem, bet skaidri formulīt, kas ir nepieciešams, kādas struktūras ir jāizveido, lai vispār šos formulētos mērķus varētu sasniegt. Es domāju, ka šo ziņojumu var atbalstīt daudz politiskās grupas. Ziņojums ir kodolīgs, tas runā galvenokārt par praktiskajām lietām un varbūt. Uh, Eh, vajadzētu arī runāt tā konkrētāk par jaunām struktūrām, nevis tikai visu laiku diskutēt un diskutēt, neko nedarot. Paldies! Paldies! Un tagad runāsim par Eiropas integrācijas procesu ar Sērbiju mēs aplūkojam rezolūcijas tekstu, un tas nāk ļoti saulēcīgi, jo Pēdējos mēnešos ir noticis ļoti daudz, kas, kas Serbijai ir bijis svarīgs, piemēram, stabilizācijas un asociācijas nolīguma ratifikācija, kā arī rezolūcija par Serbiju, kas principā bija diezgan pozitīva ANO ģenerālajā asamblējā. Un tad uh, eh, Praida gājiens Belgradā. Un visbeidzot uh, oficiāls uh, lūgums par uzņemšanu, pieteikums par uh, uzņemšanu Eiropas Savienībā. Es tagad došu vārdu Kačinkungam, kas ir referents par šo rezolūciju. Cienījamie kolēģi, es vēlētos vispirms sveikt padomas lēmumu par e, lūgumu komisijai izteikt savu viedokli par Serbijas iestāšanos Eiropas Savienībā. E, Tas ir pozitīvs vēstījums, kas ir nosūtīts uz Belgradu, un tas ir jauns solis Eiropas integrācijas procesā. Kamēr komisija gatavo savu viedokli, Belgrada varēs ļoti skaidri redzēt visu to, ko tā ir tik tāls eh, līdz šim brīdim sasniegusi un kas vēl ir jāpaveic. Šis ir brīdis tādam piesardzīgam optimistam no, optimismam no Belgradas puses, kā arī tāds pārdomu laiks un izšķirošs rīcības laiks, kas dos rezultātus. Jautājumu, ko mēs apspriežam, ar, apspriežam šodien, eh, raksturo pozitīvas pārmaiņas. Un šādā partnerības garā eh, mēs eh, cerams arī atklāsim tās lietas, kas vēl ir jāatrisina. Runāsim par starptautisko kara tribunālu un Kosovas jautājumu, eh, kā jūs visi zināt, Hadžič un Ladič vēl ir tātad neatrisinātas, eh, Hadžič un Ladič lietas ir neatrisinātas. Es domāju, ka padomu šī brīdī rīkojās eh, pareizi, nododot uh, komisijas Serbijas pieteikumu. Taču mums pilnīgi skaidri jānorāda Serbiem, ka nekāda progresa nebūs Eiropas integrācijas procesā, ja šī, te, sa, šī lapus reiz par visām reizēm netiks aizvērta un nebūs pozitīva atzinuma no komisijas puses par iestāšanos. Parlaments ratificēs stabilizācijas līgumu, tad, kad mēs pieņemsim rezolūciju. Šis ratifikācijas process sākās 2010. gada jūnijā, taču tas netiks pabeigts, ja uh, Sērbija nesadarbosies ar Hāgas tribunālu. Tā kā um, eh, Mladičs un Hadžičs ir jārestē un jānodod uh, starptautiskajai tiesai Hāgā. Un eh, par eh, šīm lietām eh, informācija arī tika nodot pirms divām dienām. Runājot par Kosovu. Ir jāsadarbojas ar Hāgu, tā ir viena lieta, taču ir vēl kāda problēma saistībā ar Belgradu. Tās, proti, attiecības ar kaimiņu valstīs. Serbija, zināmā mērā, sarežģīts attiecības ar kaimiņiem, taču attiecības uzlabojas. Rezolūcija apsveiks Srebreņītas rezolūcijas pieņemšanu. Uh, Serbijas uh, asamblējā. Un uh, faktiski uh, Kosovas neatkarības atzīšana ir bijusi lielākais šķērslis veidojot labas kaimiņa attiecības pēdējā laikā. Belgradā ir jāizrāda gatavība sākt sarunas ar Prištinu, un abām pusēm ir jānodod šim dialogam atklāti, godīgi, lai panāktu rezultātu. Sarunas jāsāk nekavējoties. Uh, un dialogs prasīs gatavību iet uz kompromisiem no abām pusēm, ņemot vērā kopējās Eiropas nākotnes intereses. Rezolūcijā būs arī vispārējie jautājumi minēt, piemēram, tiesvārs reforma. Serbijā ir jāveido tiesiska valsts. Rezolūcija apsveic to, ka reforma ir sākusies, taču pašreizējā tiesvārs reformā ir vērojams ievērojams nepilnības un komisija to ir uzsvērusi jau vairāk kārt. Apmēram 850 tiesneši strādā Serbijā, vairāk nekā puse no tiem ir saņēmuši atbildes e, vairāk kā pusgadu pēc vēlēšanām. Pēc e, augstākās tiesas e, kolēģijas ievēlēšanas uh, ir jāpārskata reformas eh, paveiktais - korupcija. Šis jautājums ir <sniffs> saistīts ar um, tiesiskumu iedibināšanu valstīs, valstī un tālāk runājot par restitūciju. Daudz kas ir apsolīts šajā jomā, taču ar restitūciju Serbija nekur tālu nav tikusi. Īpašuma tiesības ir jāgarantē, un ja tas netiks atrisināts, tad virzības priekš nebūs. Preses brīvība. Preses brīvības indeks. Um, šeit jāsaka, ka Serbija ir kritusies pa 23 vietām no 62. uz 85. vietu. Dzeltenā prese ir ļoti aktīva Un ir vērojami uh, žurnālistu apspiešanas mēģinājumi, ieskaitot pat uh, eh, uzbrukumus uh, eh, viņa dzīvībai. Es gribētu norādīt, ka valsts institūcijas zināmā mērā šeit ir pasīvas, es neesmu saņēmis atbildes uz rakstiskiem jautājumiem, Un tas ir nevajadzīgs šķērslis, eh, kas eh, kavē komunikācijas starp pusēm. Es ceru, ka integrācijas process turpināsies un Belgrāda pārvarēs šīs problēmas. Serbija ir uzsākusi vēsturisko ceļu uz tās nākotnes dalību Eiropas Savienībā, bet mums ir skaidri jānorāda uz to, ka mēs atbalstam Serbijas centienus, tāpat laikā uh, Mē, mums ir jāuzsver arī visas problēmas, kas ir vēl jāatrisina ar uh, Serbijas vadību. Un es vēlētos pateikt afekt sekretariātam par uh, to, ka tās ir palīdzējis man izveidot šo rezolūcijas projektu. Un paldies arī par sadarbību uh, komisijas pārstāvēju un es esmu atklāts jebkuriem jautājumiem, un esmu gatavs atbildēt jebkuriem jautājumiem. Grazie. Eh, gli interventi dei relatori. Liels paldies. Ēnu referentiem tagad došu vārdu. Šloflings kundz, kungs. Es gribētu pateikties Kacīna kungām par ļoti labu uh, Eh, detalizētu un visaptverošu ziņojumu, kur atspogļot visi svarīgie jautājumi. Serbija ir sākusi virzību Eiropas virzienā, tas noteikti ir apsveicami, un uh, tajā pat laikā ir jāatzīst, ka process ir salīdzinoši uh, lēns un tas nenotiks vienas dienas laikā. Un es domāju, ka gan Serbijas varas iestādes, gan arī sabiedrība saprot, ka tas prasīs laiku, bet tas notiks agrāk vai vēlāk. Un Mēs ticam un uzskatām, ka pilnīga sadarbība ar starptautisko kriminālu tiesu un uh, vir, tiekšanās uz, teiksim, Kosovas atzīšanu ir svarīgi uh, iestāšanās priekšnosacījumi, bet tie uh, nav vienīgie nosacījumi. Vēl ir daudz citas uh, problēmas, kas jārisina. Daudz no tām atspogļots Kacinkungs ziņojumā, un lieta, ko es tomēr neatradu ziņojumā, tas ir slepeno dienestu būtiskā ietekme. Tā ir valsts valstī Serbijā, un es domāju, uh, mums uh, šis uh, fakts ir jāatzīst, un ir jāatzīst, ka tas izkropļo demokrātisko institūciju funkcionēšanas iespējas. Un Domāju, ka daudzas, teiksim, politiskās intervences ir tieši uh, norakstāmas uz šo slepeno dienas darbību. Bez tām domāju, ka daudz, uh, teiksim, ietekmes ir radušās tā rezultātā, ka uh, notika blokāda, Serbijas blokāda. Uh, Tas pats attiecās arī uz eh, tiesu sistēmas neatkarību un arī uz organizēto nozie noziedzību. Es domāju, ka šeit ir striktāk jānodala eh, teiksim, šīs varas, eh, varas zari, lai varētu runāt par demokrātiju. Tālāk, ja runājam par šo institucionālo autonomiju, tad tā joprojām saglabājas visai vāja, un daudz cilvēki dod priekšroku personiskajām attiecībām, nevis oficiālo procedūru izmantošanu. Kā es teicu, ir ļoti grūti runāt par funkcionēšu demokrātiju šādos apstākļos, un es pilnībā piekrītu Kacinkungam. Serbija ir pārāk centralizēta, un domāju, ka varas uh, decentralizācija ir būtiska un svarīga, un šeit es gribētu pieminēt Vojevodinu ar tās daudz kultūra reālijām un, un to atzīšana ir arī svarīgs nosacījums, lai Serbijā varētu veiksmīgi funkcionēt demokrātija. Tālāk attiecības ar kaimiņiem. Domāju, ka tas nozīmē arī samierināšanos ar pagātni. Ne tikai neseno pagātni, kuras, domāju, pēdējos 20 gadus, bet patiesībā tas ir runa par laiku kopš komunistu nākšanas pie varas, un patiešām uh, Eh, šausminošas lietas notika pēc otrā pasaules kara, tas ir būtiski ietekmējis eh, Serbijas eh, sabiedrību un norises tajā, bet es domāju, kamēr Serbijas sabiedrība pati neatzīs, ka tās vēsture ir visai nepatīkama, tā nevarēs pati atzīt savu realitāti. Es gribētu piebilst arī, ka domāju, ka atvieglotais vīzu režīms ir svarīgs solis pareizā virsienā. Uh, un domāju, ka būtu ļoti žēl, ja tas tiktu ap kaut kādā veidā apdraudēts. Vispēcot gribētu vēlreiz pateikties Kacinkungam par ļoti labo ziņojumu un paldies visiem, kas sadarbojās ar viņu. Paldies! Grazie, la parola la kolega Kop. Paldies, tālāk došu vārdu Kopa kundzei nākamā ēna referente. Paldies! Es gribētu pateikties referentām par šo kvalitatīvo ziņojumu, un kā jūs priekšsēdētāji teicāt, rezolūcijas projekts parādās ļoti uh, svarīgā laikā, tīpaši ņemot vērā vakardienas padomas, Eiropadomas lēmumu. Uh, un dažas dienas pirms komisijas ziņojuma publicēšanas. Svarīgi ir tas, ka ziņojumā tiek atzīts progress daudzās jomās un centienus Serbijas valdībai izpildīt savas starptautiskās saistības, un mūsu politiskā grupa sociālistu un demokrātu pilnībā atbalsta šādus secinājumus. Dārgie kolēģi, mēs visi zinām, ka Serbija atrodas krustcelēs, un mūsu uh, Eiropas pozīcija noteiks arī šīs valsts nākotnes attīstības virzienu, kā arī noteiks tās stabilitāti nākotnē, eh, tālāk attiecīgi ietekmējot situāciju Rietumbalkānos kopumā. Mēs nevaram iedomāties Rietumbalkānus bez Serbijas, un es piekrīt referentām, ka, protams, Serbijas valdībai un tautai pašai ir, ir jārisina savas problēmas un jālēmj par savu nākotnes attīstību. Bet jāsaka, ka Serbija 2010. gadā ir pilnīgi cita nekā tā bija 2000. gadā. Tā ir apņēmības eh, pilna turpināt ceļu Eiropas perspektīvas virzienā un es domāju, ka tā ir arī praktiski parādījusi savu gatavību tuvināties Eiropai. Gribētu norādīt arī uz Serbijas parlamentu rezolūciju par Srebrenicu, kā arī vienošanos par dial tiešu dialogu ar Kosovu Eiropas paspārnē. Tomēr valsts joprojām uh, atrodas starp diviem dzirnakmeņiem - Kosovu no vienas puses un starptautisko kriminālu tiesu no otras puses. Protams, Kosovas problēmas risinājums nav vienīgais priekšnosacījums tās tālākai demokrātiskai attīstībai, tomēr tas būtiski ietekmē Serbijas Eiropas perspektīvu. Šajā sakrā sakarā ANO rezolūcija bija liels solis, lai normalizētu attiecības ar Serbijas republiku un Kosovas varas iestādēm. Referents ir izvēlējies neattīstīt uh, šo Kosovas līniju savā ziņojumā. Uh, un es domāju, tas ir ļoti pamatot. Bet tajā pat laikā, es domāju, mums vajadzētu atbalstīt Serbijas dialogu ar Kosovu, kas uh, varētu pozitīvi ietekmēt abu šo valstu nākotnes perspektīvas Eiropā. Ņemot vērā sarežģīto politisko situāciju Pštinā, mums vajadzētu ceturtajā punktā papildināt tekstu ar to, ko mēs sagaidām no dialoga. Tā varētu būt, piemēram, pakāpeniska pieeja, kas ļautu dialogu atvēršanu pēc iespējas ātrāk un kam būtu jāsākas ar tehniskajiem aspektiem un jāturpinās ar sarežģītākiem politiskiem jautājumiem. Domāju, ka šāda atsauce būtu nepieciešama, kā arī sadarb Serbijas sadarbība ar Juliks. Kas attiecās uz starptautisko kriminālu tiesu, piektajā punktā Eiropas Savienības vienības politika reģionā pārēdz mierīgu līdzās pastāvēšanu, kas ir atkarīga uh, no karnoziedznieku sodīšanas, eh, pagātnes eh, kļūdu piedošanas, un jāsaka, ka ko, noz, ko mēs saprotam ar vārdu pilna sadarbība. Vai mēs varam teikt, ka Serbijas varas iestāde nesadarbojas ar krimi, starptautisko kriminālu tiesu. Tas ir atkarīgs no interpretācijas. Protams, personas ārests nozīmē pierādījumu pilnai sadarbībai, bet tajā pat laikā to nevar identificēt tikai un vienīgi ar ārestu. Jebkurā gadījumā mēs uh, varam izvērtēt uh, uh š, šīs darbības un šo rīcību arī uh, Eiropas Savienības eh, sarunu laikā. Tālāk referenčajā pašā punktā norāda uz nepieciešamību pārskatīt vispārējo stratēģiju attiecībā uz kara noziedznieku relokāciju, bet kāda ir šī stratēģija, vai tāda vispār ir? Varbūt produktīvāk būtu runāt par izmeklēšanas metodēm. Pēc tam mums vajadzētu arī norādīt, kas attiecās uz parametra ziņojumu 49. punktu, un Sērpijai ir jāuzlabo tās sadarbības iespēja, lai varētu realizēt pilnvērtīgāku pieeju. Tālāk Mladiča nesenās dienas grāmatas publiskošana ar 3000 lapas pusēm dod vērtīgu informāciju starptautiskā krimināla tiesai pār eh, šīs personas darbību kara laikā. Es domāju, ka mums tekstā būtu arī jāiekļauj uh, atsauc uz to, ka Serbijai vajadzētu pragmatiski līdzdarboties visos reģionālajos fórumos. Trešajā punktā par vīzu liberalizāciju mums vajadzētu ņemt vērā komisārs Malmstrāmas vēstuli un būtu jāpievērš uzmanība tām problēmām, ar ko saskaramies šajā līmenī. Un es uzskatu, ka šajā pašā punktā vajadzētu arī iekļaut atsauci uz cilvēku savstarpējiem kontaktiem, kā arī um, pieredzes apmaiņu zinātnieku līmenī. Tālāk 11. punktu gribētu papildināt ar komentāru par progresu ciņā ar organizēto nosiedzību, īpaši atsauci iekļaujot uz cīņu pret narkotiku tirdzniecību. Tālāk mums vajadzētu atzīmēt arī nesen panākto nolīgumu ar Bosniju Hercegovinu, un Serbija ir parakstījusi sadarbības līgums ar 18 Eiropas valstīm. Bez tam neaizmirsīsim, ka Serbija kopš 2007. gada ir izveidojusi arī ombuda institūciju, kura kas eh, ir saskārusies zināmām grūtībām, bet kopumā vērtējam kā pozitīvu attīstību. Tālāk par decentralizāciju Serbijā, par ko iet runa 14. punktā. Tas ir liels izaicinājums šai valstī, un mums nevajadzētu runāt tikai par Vojvodinu, Prištinu vai Sanžinu. Mm, es domāju, ka mums vajadzētu aicināt realizēt līdzsvarotāku, visapturošāku pieeju Un visbeidzot gribētu pateikties vēlreiz Kārčiem kungam par šo ziņojumu un izteikt vienu priekšlikumu. Tā kā ziņojums par Serbiju būs pieejams 8. novembrī, vai nevarētu nedaudz pagarināt laiku grozījumu iesniegšanai, kas patreiz ir 10. novembris, lai mēs varētu ņemt vērā arī minēto ziņojumu. Paldies! Grācija, kolēģi! Un... Paldies, paldies, dārgie kolēģi! Man ir ļoti garš runātāju saraksts, un lai viss varētu izteikties, es noteikšu trīs minūšu kvotu visiem runātājiem. Jo mums ir vēl divi punkti darba kārtībā, un mums ir jāpēc darbs līdz pulkstens pusvieniem. Brantner kungs. Sorry, thank you. Um, we really Tad Brantners kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums ir ļoti labs, līdzsvarots. Es eh, gribētu kopā ar savu kolēģi izgaismot atsevišķus aspektus šajā ziņojumā. Ļoti svarīgs ir konstruktīvs dialogs ar Kosovu. Tajā pat laikā ir nepieciešams likvidēt Serbijas parlamentārās struktūras Kosovā. Tas ir jādara pakāpeniski. Kad runājam ar Kosovu, nevajadzētu aizmirst par Bosniju. Es domāju, ka par to būtu nepieciešama īpaša atsauc tekstā. Tālāk tiesu reforma. Šeit būtu nepieciešams norādīt uz būtisku izmaiņu nepieciešamību un mēs gribētu aicināt Serbijas parlamentam pieņemt likumu par dzīmumu līdztiesību un aicināt to ieviest. Tālāk runās mana kolēģe. Paldies! Kuhenkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt, teikt, ka teksts ir ļoti labs, aptver svarīgākos jautājumus par Serbiju. Desmit gadus pēc Miloševiča ēras beigām Serbija ir spērusi svarīgu soli Eiropas virsienā. It īpaši pēdējos gados šeit gribētu pieminēt stabilizācijas un asociācijas nolīgumu un vīzu liberalizāciju. Ir svarīgi, lai integrācija Eiropā saglabātos kā galvenā Serbijas politiskā prioritāte, un mums tas būtu jāveicina. Ārlietu padomi aicināja komisiju sagatavot novērtējumu par Serbiju, un tas ir pozitīvs signāls visam reģionam. Ārlietu padomas secinājumos tiek minēta konstruktīva pieeja dialogam ar Kosovu un pilna, pilnīga sadarbība ar Startautisko kriminālo tiesu, kā absolūts priekšnosacījums Serbijas pieteikuma tālākai virsīšanai Eiropā. Pirms dažām dienām Eiropas parlamenta dienvidu austrumu delegācija apmeklēja Belgradu, kur runājām par neseno situāciju Serbijā. Un domāju, ka tas būtu jāatspūgļo ziņojumā. Konkrēti būtu jārunā par reģionālo sadarbību, kas liecina par valsts spēju efektīvi sadarboties ar saviem kaimiņiem dažādās platformās. Kopumā Sērbiju Serbija e, var to pozitīvi realizēt. Tālāk labās attiecības ar visām kaimiņu valstīm, kas ir, kā jau norādīja, priekšnosacījums tālākai veiksmīgai integrācijai Eiropā. Gribētu norādīt uz divām problēmām Pirmkārt, patvērumu meklētāju skaita pieaugums noteiktās Eiropas Savienības valstīs varētu apdraudēt ne tikai vīzu režīma liberalizāciju ar Serbiju, bet arī ar Kosovu, Bosniju, Hercegovīnu. Tālāk problēmas ar ekstrēmistiskiem grupējumiem Serbijā. Tā nav jauna problēma, kas parādījās tikai vakar. Un mums vajadzētu norādīt serbu kolēģiem, ka viņu pašu interesēs ir to apkarot. Paldies referentam, paldies! Grācija, kolēģa Kukan, la parola. Uh... Paldies! Danžāna kungs, lūdzu tagad. Uh, Mes félicitations à, à Ilko Kats. Priekšsēdētāji, Vēlējos pateikties Kačina kungam par ļoti labi sagatavot ziņojumu. Tas ir labi līdzsvarots un tas labi atspoguļo neapšaubāmos panākumus, ko ir guvusi Serbija kopumā un tās valdība virzoties uz Eiropu. To noteikti vajadzētu uzslavēt. Bet tajā pašā laikā ziņojumā ir norādīts, ka ir nepieciešams veikt vēl vairāk. Īstenībā daudz centieni ir vainagojušies ar panākumiem, eh, gandrīz visās Balkānu valstīs. Mēs varam uzteikt Serbijas valdības darbu, bet mēs nevaram būt pārāk pielaidīgi. Un eh, mums ir jāturpina viņus pārliecināt par to, ka ir nepieciešams vēl turpmāks progress padome sniedza komisijai pilnvaras, lai izstrādātu atzinumu, un, protams, tas mums ir augsti jāvērtē. Protams, mēs varam runāt arī par. Citiem jautājumiem, un es domāju, ka mums vajadzētu um, Serbijai dot tikai tāds ieteikums, kas valstī palīdzētu vairāk turināties Eiropas Savienībai. Tālāk starptautiskā kriminālties bijušai Dienvidslāvijai ir jāno, jānodrošina, lai Serbija pilnībā sadarbotos ar starptautisko kriminālu tiesu Hāgā. Kūkana kungs jau minēja, ka Miloševiča ēra beidzās pirms desmit gadiem un Atcerēsimies arī Srebrenicas slaktiņu. Ir jau apritējuši 15 gadi kopš tiem briesmīgajiem notikumiem. Mums to noteikti ir jāpatur prātā. Katru dienu mēs dzirdam, kas nav ticis padarīts no 2004. līdz 2008. gadam, kad pie varas bija iepriekšējā valdība. Vutkovičs pašreizējais kara nozieguma prokurors ir darījis ļoti daudz, lai arī izskaustu tās kļūmes, ko ir eh, pieļāvusi iepriekšējā vara. Un eh, es ceru, ka pašreizējā valdība turpinās eh, pievērst daudz uzmanības šādiem jautājumiem. Lādžiča aizturēšana īstenībā tas daudz nozīmē ne tikai starptautiskajai kopienai, bet arī visai Serbijas sabiedrībai Kačina kungs runāja par valsts struktūrām, un tās, protams, arī cīnās ar šādām problēmām. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, vēlējos uzteikt Kačina kunga rezolūcijas priekšlikumu, saka Tāler kungs. Šeit eh, ir. Uh, uzskaitīt uzdevumi, kas ir jāveic Serbijai, lai iestātos Eiropas Savienībā. Padomas pirmdien pieņemtais lēmums ir augst vērtējams, ņemot arī to, ka tad, kad Serbija aizpildīs komisijas izsūtīto anketu, tā varēs labāk cīnīties ar daudzām dilemām. Serbijas sejā nesen ir parādījušies jauni vaipsti, ņemot vērā arī tās uzstāšanos uz starptautiskās skatuves, parakstot ANO konvenciju. Un 27 dalību valstu parakstītā konvencija, ko parakstīja arī Serbija, bija ļoti spēcīgs signāls. Mums jārunā arī par augstās pārstāvs spēlējamo lomu. Šī iespēja noteikti ir jāizmanto, to nevaram palaist garām un mēs nevaram arī pieņemt nekādus aizbildinājumus un attaisnojumus runājot par vēlēšanām, it sevišķi ņemot vērā to, ka nevajadzētu izšķērdēt vēl desmit gadus, lai normalizētu attiecības starp Kosovu un Serbiju. Mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai viens ieteikums būtu ļoti jauki, ja Kosova un Serbija uh, savas attiecības atrisināt pēc iespējas ātrāk. Tas varētu uzlabot uh, dzīves kvalitāti gan Serbijas, gan Kosovas pilsoņiem. Un, protams, tas varētu uzlabot arī to serbu dzīves kvalitāti, kas dzīvo Kosovā. Diemžēl uh, Serbijā ir arī daudz tumšo plankumu. 10. oktobrī mēs eh, redzējām, ka bija daudz vardarbības, eh, cilvēki vērsās pret geju parādi, kas notika Belgradā, bija arī vardarbības uzliesmojumi pēc futbola mačiem. Un, protams, šāda vardarbība nav pieļaujama un jāņem vērā, eh, ka tas ir viens no smagākajiem un sāpīgākajiem Miloševiča režīma mantojumiem. Ir jāsaprot, kuras eh, politiskās struktūras, kur politiskie spēki atbalsta šādas vardarbības eh, uzliesmojums. Demokrātiskai valstī ir jāizskauž vardarbība visās tās izpausmēs. Ko, piemēram, dara Serbijas baznīca, ko dara reliģiskie līderi, lai varētu pret to vērsties es ceru, ka uh, Serbija varēs nokratīt šīs briesmīgā mantojuma vāžas. Paldies! Tagad došu vārdu Atkinsa kungam. Nu jā, man nav jāatkārto tas, ko jau teica visi citi kolēģi. Es vēlējos runāt par 4. un 5. punktu sadarbība ar starptautisko krimināltiesu, jā, tā ir vitāli svarīga un jābūt arī progresam uh, izkopjot turpmākas attiecības ar Kosovu. Vēlējos pateikties Kačina kungam par sagatavoto atzinumu, tas patiešām ir vērtīgs, un vēlējos pateikties Šeflina kungam par to, ka viņš veic tik labu kopsavilkumu par ļoti daudziem jautājumiem. Uh, es uh, vēlējos pateikt, ka ar nelielajiem grozījumiem vajadzētu šo eh, rezolūciju pieņemt pēc iespējas ātrāk. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs. Muņas kungs un pēc tam Pēterls kungs. Munisas kundze, paldies priekšsēdētāji. Jaņem vērā, ka ziņojums ir ļoti labi līdzsvarots, te ir minētas nepieciešamās eh, reformas, kas ir jāveic, ir jāratificē stabilizācijas pakts, jādomā par vīzu liberalizāciju un ir jāsadarbojas ar starptautisko Hāgas kriminālu tiesu. Pieņemtā rezolūcija par Srebrenicu arī ir pieminēta tekstā un geju gājiens. Tas arī šeit ir minēts. Ļoti, ļoti labs rezolūcijas priekšlikums. Es nevaru iebilst. Bet pilnīgi visas dalību valstis uh, nav viens prāts par Kosovas statusu. Bu, ir jāpadomā par tādu labāku, spēcīgāku Eiropas pieeju, ņemot vērā arī sadarbību ar starptautisko krimināltiesu un citiem jautājumiem. Es vēlētos, lai šāda atsaucu tekstā tiktu iekļauta. vajadzētu arī šo rezolūciju padarīt aktuālāk, ņemot vērā padomas pirmdien pieņemto lēmumu. Tas noteikti palīdzētu Serbiju tuvināt Eiropai. Paldies! Tagad Peterlas kungs un pēc tam Kornelisēnas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos uzteikt Kačina kunga darbu ziņojums, eh, rezolūcijas projekts ir ļoti realistisks un konkrēts. Viņš īstenībā ir minējis pilnīgi visas jomas, kurās Serbija ir sasniegusi progresu. Un kopš eh, mūsu pēdējām diskusijām par Serbijas situāciju ir ievērojami uzlabojusies. Referents ir minējis arī visus galvenos principus, kas ir jāizpilda, lai Serbija tuvinātos un integrētos Eiropas Savienībā. Serbija ir kandidāta valsts un līdzīgi citām kandidātu valstīm Serbijai ir jāveic uh, savu uzdevumu pēc iespējas labāk, lai integrācijas procesu virzītu uz priekšu un darītu to ātrāk. Es domāju, ka viņiem ir gan potenciāls, gan politiskā griba, lai to paveiktu. Es uh, vēlējos arī eh, piekrist visiem tiem, kas eh, minēja, ka labas kaimiņa attiecības šeit ir arī izšķirīgs svarīgs. Paldies! Paldies tagad Kornelisenas kundze, lūdzu. Čē. Paldies priekšsēdētāji. Papildinot Brantners kundzes teikto, es eh, pieminēšu divus aspektus. Pirmkārt, esmu patiešām gandarīta par Kačina kunga rezolūcijā iekļauto atsauci uz geju gājienu. Es pati arī biju Belgradā, toreiz es uh, maršēju kopā ar gājienu dalībniekiem, un es sapratu, ka policija ļoti labi aizstāvēja gājienu dalībniekus, jo neviens no viņiem necieta. Pēc tam vajadzēja nošķirt gājiena dalībniekus uh, no uh, uzbrucējiem. Tas viss notika vienā dienā. Ir ļoti labi, ka šī atsauce ir iekļauta. Uh, jāņem vērā, ka uh, gājiens notika drošos apstākļos, neviens no dalībniekiem necieta, bet uh, vardarbības uzliesmojumi bija patiešām šausminoši un vajadzētu padomāt, kā no tiem izvairīties nākotnē. Vēl, ko es vēlējos piemetināt, atsauce uz sadarbību ar Startautisko kriminālu tiesu šeit ir iekļauta un. Uh, padomes lēmums, kas tika pieņemts pirmdien, eh, tajā arī tika pausts, ka šī sadarbība ir kas tāds, no kā nevar atteikties, lai varētu garantēt turpmāk mieru un stabilitāti visā reģionā. Tad, kad tika runāts par to, ka pilnīga sadarbība ir viens no priekšnosacījumiem, lai izpildītu visus noteikumus, tika bilsts, ka Eiropas Savienība visiem spēkiem palīdzēs Serbijai šajā darbā, ja tas būs nepieciešams. Varbūt, ka palīdzība ir jāpiedāvā aktīvi, aktīvāk. Es biju Belgradā, es biju parlamentā, mēs runājām par to, ka varētu izveidot kaut kādus mehānismus un struktūrus, uh, Eh, piedāvāt vairāk dalībnieku, lai varētu atrast. From... Lai labāk varētu vajāt eh, šos karu noziedzniekus, kas joprojām bēguļo, un lai varētu tātad sniegt labāku palīdzību eh, starptautiskajai Hāgas krimināla tiesai, un mēs varētu, protams, arī uzklausīt uh, dažādas ierēģņus un pārstāvjus no Serbijas un arī no Hāgas krimināla tiesas, lai uh, varētu labāk izprast, kā konkrēti palīdzēt Serbijai šajā kontekstā. Paldies. Uh, tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Merēkungs, lūdzu. Viņš ir komisijas pārstāvis. Es tikai vēlējos piemetināt, ka grozījums varēs iesniegt līdz 11. novembrim. Tātad mēs esam pagarinājuši to iesniegšanas termiņu par vienu dienu. Paldies, saka komisijas pārstāvs, paldies Kačinkungam par labo rezolūcijas priekšlikumu. Mēs ļoti augstu vērtējam pirmdien pieņemtos padomus secinājumus. Komisārs Fūda neparprotam pateica ka uh, Serbijā uh, vērojamā attīstība ir ļoti augstvērtējama, un tas ir eh, labs signāls ne tikai valstī kā tādai, bet arī visam reģionam kopumā. Runājot par starptautisko kriminālu tiesu, Fūles kunga nostāja nepārprotama. Šeit nav nekādu dubultu standartu, nav nekādas divējādības. Šis ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem Serbijas integrācijai Eiropas Savienībā. Bet padomas secinājumos nav teikts, ka pilna sadarbība ir, ka starp pilnu sadarbību un abu kara noziedznieku arestu ir liekam vienādības zīme. Pat pēc uh, abu bēgļu arestēšanas ir jāturpina sadarbība ar starptautisko kriminālu tiesu, lai garantētu visu dokumentu apstrādi, uh, taisnu tiesas procesu un visu pārējo. Tā tad ir jārunā arī par mehānismiem, nevis tikai par rezultātu. Mēs eh, ļoti augstu vērtējam Kačina kunga priekšlikumu. Ir labi, ka tika pieņemts arī politisks lēmums, eh, nomainot eh, prokurorus un tiesnešus, bet problēmas kā ar procedūru, nevis pašu lēmumu procedūru, nebija pietiekami caurskatāma. Un Kačina kungs teica, ka tas viss noveda pie tādas liela, lielā mērā pie politizācijas. 12 11. pantā tiek runāts par mandātiem. Tos vajadzētu spēcināt, bet mums ir jāpievērš uzmanība šim faktam, jo mēs nevaram pieļaut nedemokrātisku iedīgļu veidošanos. Mēs ļoti augstu vērtējam ceturto pantu, runājot par eh, attiecībām ar eh, Kosovu un citām kaimiņu valstīm. Varbūt tāda maza piebildīte. Sērbija bloķē e, preču importu no Kosovas. Has declared status neutral tiek likti dažādi šķēršļi, arī sadarbojoties ar muitas struktūrām. Es domāju, ka vajadzētu tādu piebildi arī iekļaut tekstā, jo tas ļoti atgru, apgrūtina brīvās tirzniecības nolīgumu. Uh, un labas kaimiņa attiecības. Tālāk 14. punkts. To arī vajadzētu papildināt. Es domāju, tas ir eh, ļoti nozīmīgi. Mums vajadzētu garantēt, eh, lai ar Roma kopienas pārstāvjiem tiktu piešķirtas eh, identitātes kartes, kaut kādi personu identificējuši dokumenti tālāk. 24. par Eh, izdošanas, par eh, noziedznieku izdošanas noteikumiem. Īstenībā šeit nav runāts par kara noziegumiem. Ir eh, arī nolīgums ar Horvātiju, bet te nav runa par kara noziegumiem. Lai ietaupītu jūs dārgo laiku, priekšsēdētāja kungs, tātad es vēlējos tikai Eh, pateikt, ka es eh, pārējo varu paziņot Kačina kungam divpusējā kārtībā, lai tagad ietaupītu jūsu dārgo laiku. Man nevajadzētu visu tā garu un plaši izklāstīt komitejas sanāksmē. Paldies! Tagad došu vārdu Kačina kungam, uh, rezolūcijas priekšlikuma autoram, lai viņš varētu veikt uh, kopsavilkumu. Paldies, paldies, uh, Kačina kungs, paldies visiem kolēģiem, kas izteicās, uh, kas sniedza man vērtīgas uh, domu graudus, ierosinājumus, priekšlikumus. Uh, paldies par ierosinātajiem grozījumiem, kas uh, padarīs šo veiksmīgo rezolūciju vēl vērtīgāku. Sākumā atbildēšu Šepflina kungam. Viņš teica, ka uh, slepenie dienesti Serbijā vēršas plašumā. Nē, es tam nevaru piekrīst. Man šķiet, tie tikai samazinās. Un vienkārši ir jāpadomā par konkrētu problēmu izskaušanu. Pagājuši nedēļa bija tikšanās, tur piedalījās uh, slavenā dienesta direktors, bet, diemžēl, tas bija uh, iepriekšējais direktors. Tad, kad viņš uh, vē, beidza veikt savus pienākumus, Dabiča kungs pēkšņi atradās. Tā sauktais doktors Dabičs, kas īsnībā bija Karadžičs, tā bija viņa iesaukuma. Un e, īsnībā, jaņem vērā, ka iepriekšējais direktors e, lika ceļā sprunguļus Karadžičs pietiekam atrai, atrašanai. Jaņem vērā, ka slepeno dienestu struktūras samazinās, bet joprojām pastāv dažādi pārpratumi. Serbijai vajadzētu parūpēties, lai tam pielikt punktu. Vukčovičs īstenībā mm, viņš ir prokurors, viņš apsūdzēja slepenā dienesta vadītāju un teica, ka viņš ir galvenais vainojamais tajā faktā, ka Mladičs netika noķerts. 2006. un pēc tam vēl līdz 2008. gadam viņi nevarēja noķert. Kopā, um, yes, in any case. Atbildot uz kopas kundzes jautājumiem, protams, grozījumus uh, drīkstēs iesniegt. Es piedāvāju pagarināt iesniegšanas termiņu par vienu dienu, ja tas ir nepieciešams, bet 8. novembrī jums būs pieejams uh, rezolūcijas priekšlikums visos tūkojumos, tātad jums būs, uh, nu, kāda diena, pusotra, lai izstrādātu savus grozījumus bet ir jāņem vērā, ka norisinās arī ratifikācijas process. Es eh, noteikti pirms ziņojuma pieņemšanas plenāra sēdē vēl iesniegšu kādu mutisku grozījumu, jo eh, Serbijā notiek kas jauns burtiski katru dienu, un eh, to mums vajadzētu arī mēģināt iekļaut šajā rezolūcijā. Atbildot uz Brāntnērs kundzes teikto par paralēlo struktūru. Mm izjaukšanu Kosovā. Es uh, sarakstīju rezolūciju par Serbiju, ne, ne par Kosovu, un arī nesarakstīju neko par Bosniju Hercegovinu. Can... Mēs, protams, vēlamies, lai Serbijā ir labas attiecības ar visām reģionu valstīm. Mēs, protams, nevēlamies, lai šeit rastos kaut kāds politisks kaitējums. Es īstenībā saprotu, ka šī rezolūcija uh, ir būtiskāk Serbijai, nevis pat mums, mūsu ziņojumam, mūsu vēstījumam ir jābūt nepārprotamam un pietiekami dažnīgam. Kūkan kungs, Danžan kungs un arī es, mēs visi trīs mēģinām um, runāt pareizu valodu Serbijā, raidīt pareizo vēsti un ceram, ka arī būs, uh, ne, nekur neizpaliks atgriezeniskā saikne. Bet pateikšu skaidru un gaišu. Es neminēju ombudu, bet uh, šī institūcija, šī struktūra Serbijā ir ļoti nozīmīga. Es iesniegšu vairākus grozījumus, uh, kur arī runāšu par to, uh, ka šāda struktūra ir izveidota, ir jau atvērti trīs ombuda biroji, Breševs ielajā un vēl citur, un ir ļoti labi, ka šādas tendences ir vērojams. Un vēl Vienmēr, kad es dodos uz Belgradu, es parlamentāriešus eh, cenšos uzaicināt uz Eiropas parlamentu. Es arī parlamentu priekšsēdētais kundzi eh, uzlūdzu uz Eiropas parlamentu, bet joprojām viņa nav atbildējusi. Tādēļ es izmantoju uh, šo iespēju, lai Bužeka kungs un viņa darbinieki arī šāds uzaicinājums sūta un lai tiek aicināti arī kolēģi no Vojvodīnas asamblējas, nevis tikai no Serbijas asamblē, Nacionālās asamblējas, un ir jāaicina visi tie pārstāvi, kas kaut ko dara, lai Serbiju tuvinātu Eiropai. Pateicos visiem par uh, viņu Uh, ieteikumiem, un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai pēc iespējas labāk integrētu jūs grozījums tekstā. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies, un tagad izskatīsim atzinumu iestāžu nolīgums par sadarbību budžeta jautājumos. Pēc Lisabonas uh, līguma stāšanās spēkā Iestāžu nolīgums ir jāpārstrādā, it sevišķi runājot par eh, to nodaļu, kas skar budžetu. Mums eh, ir jāapspriež kāda finansējums, atzinums eh, ir izstrādāts. Mēs īstenībā šeit runājam par to, ka ir ņemti vērā galvenie iestāžu nolīguma noteikumi, bet eh, mēs esam veikuši vairākas tehniskas dabas saskaņošanas. Mēs vēlamies, lai uh, tagad iestāžu nolīgums tiktu aktualizēts, ņemot vērā visu jauno attīstību, jaunos līgumus un arī uh, Katrīnas Aštons posteņu izveidošanu. Uh, Es došu vārdu atzinuma autorei Munizas kundzei. Viņa mūs iepazīstinās ar kompromisu grozījumiem, ko viņa ir izkristalizējusi kopīgi ar ēnu referentiem. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, pašreizējais nolīgums eh, ir parakstīts 2006. gadā, un, protams, tas nav saskaņā ar Lisabonas līgumu īpaši ar 33. pantu un augstai pārstāvē tieši par to arī vajadzētu konsultēties, iezīmējot galveno, galvenos ārējās un drošības politikas aspektus. Kas attiec uz šo te saskaņošanu, grozījums, ko piedāvā Eiropas komisija, tam eh, ir daži apsvērumi iekšā un daži tādas tehniskas lietas, kas maina uh, budžeta procedūru ārpolitikai. Majā sāk, manā sākotnējā atzinumā es nācu klajā ar virkni priekšlikumiem grozījumu formā, pirmkārt par lielāku atklātību un caurskatāmību un politisko orientāciju, ko ir pieņēmis parlaments kā arī uh, mandātu par tā izpildi. Un tam visam ir jānotiek uh, pirms lēmumu pieņemšanas un nevis pēc tam. Lai mēs varētu izvērtēt misijas, mums uh, vajadzētu tās regulāri pārskatīt, kad politiskā mm, dis, uh, situācija to prasa. Mums ir šie pieci, pieci ikgadējās sanāksmes, taču uh, Mēs esam lūguši arī politikas un drošības komitejai nodot mūsu rīcībā visu nepieciešamo in informāciju. Un šajā darbā, protams, ir jāiesaista visi galvenie referenti un uh, atbilstošie deputāti no uh, budžeta sanāksmēm, lai šajā sanāksmēs mēs būtu atbilstoši uh, pārstāvēti. Uh, Eh, kādi kooperatīvie izdevumi un citi izdevumi. Eh, tas ir viss ārkārtīgi svarīgi, un tādēļ mums ir vajadzīgs maksimāli daudz informācijas, lai mēs varētu veikt budžeta kontrolas pienākumus visā, kas ir saistīts ar kārpu. Tālāk runājot par eh, pasākumu saraksta pagarināšanu, par to visu, kas būtu iekļaujams budžetā, Un par to te mēs runājam par ārpolitiku, par to, kas ir e, jāiekļauj papildus iestāžu nolīgumā. Tālāk ir virkne e, atsevišķu grozījumu. Tie ir, tie ir grozījumi, kur iesnieguši citi šīs komitejas deputāti. Un kopā ar N referentiem mēs esam sagatavojuši četrus kompromisu grozījumus, kas, manuprāt, iekļauj visus iesniegtos grozījumus. Uh, Būtībā pirmais kompromisa grozījums attiec uz sadalījumu starp administratīviem un operatīviem izdevumiem, kompromiss numur divi attiec uz budžeta līnijām, kurās ir jāiekļauj budžeta kādu sadaļā. Kompromiss grozījums numur trīs runā par drošības un politiskās komitejas sastāvu, kurai ir jābūt pēc iespējas plašai, ar plašu pārstāvniecību un ļoti atklātai savā darbībā, tāpat laikā, mm, protams, nodrošināt tās darboties spēju. Es, protams, negribu aicināt, ka tur vajadzētu iesēdināt visu parlamentu. Bet, attiecīgi, pārstāvniecībai ir jābūt gan no politiskām grupām, gan no atbildīgajām komitejām. Un visbeidzot, ceturtais grozījums. Par prasībām komisijai informēt mūsu komiteju, ieskaitot eh, pieejai eh, audit rezultātiem eh, par kādu misijām. Es domāju, ka šāds lēmums apvienās politiskās grupas. Es domāju, ka visu iesniegto grozījumu, tātad būtību un, būtību un gars ir iekļauti, tā kā es ceru, ka visi būs apmierināti. Paldies! Tālāk, tālāk vēl tie ir ikungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties eh, Muņas kundzei par atzinumu. Es domāju, tas ir tāds eh, ļoti saulaicīgs, ņemot vērā tās diskusijas, kas notiek budžeta eh, komitejā, un varbūt daži saistīti jautājumi. Pirmkārt, izmaiņas kāda budžeta struktūrā. Tā nav gluži tikai eh, tehniska lieta, vien tas ir arī politiski svarīgs noteikums, notikums. notikums jo mums kā parlamentam tagad budžeta procesos ir spēlējama būtiskāka loma attiecībā uz Eiropas ārējo dimensiju un to, kas tajā tiek darīts. Šeit mēs runājam par tādu starpvaldību dimensiju, pieņemot lēmumus no vienas puses, bet kopienas pieeju no otras puses. Šeit mēs it kā atbrīvojamies no uh, Eh, visādiem izņēmumiem un pāriem pie pilna koplēmuma, pāriem pie pilnas koplēmuma procedūras. Tas eh, dod eh, parlamentam iespējas realizēt savas budžeta pilnvaras. Vēl kāda lieta, kas jāpatur prātā, tad, kad mēs runājam par finanšu regulējumu uzlabošanu, šis princips šobrīd ir iestrādāts primārajā likumdošanā, jo uh, tieši tur ir finanšu likumdošanas vieta. Mums tātad šis princips ir iestrādāts. Tātad eh, vismaz par to, ka svarīgākajām misijām ir jābūt savai neatkarīgai budžeta līnijai. Un tas faktiski iezīmē otru problēmu vai aspektu. Uh, Tātad šīs te lielās eh, konsultīvās sanāksmes, kas būs daudz nozīmīgāks, eh, kur netiks iztirzāti ir tehniski budžeta eh, kaut kādi sadalīšanas punkti, bet gan tīri politiskas nostādnes. Šobrīd budžeta komiteja ir iesaistīta, es esmu kādu budžeta budžeta uh, apakškomitejas pārstāvis, bet mēs kā AFET varbūt šeit spēlējam mazāku lomu, un tas būtu jāmaina jo galu galā politiskās nostādnes un budžets iet roku rokā. Paldies! Paldies, Brantners kundze! Es vispirms vēlētos apsveikt referenti par šo atzinumu un paldies par sadarbību. Mēs visos aspektos esam viensprāts un tas ir labi. Es domāju, ka ļoti svarīgi, šis ir svarīgs atzinums, un parlamentam kopumā tas ir nozīmīgs. It... Bet gal galā tas ir politisks jautājums, jo tas e, dod e, tādu pamatu e, mūsu budžeta kontrolas tiesībām, kas mums būs jārealizē tuvākos divus gadus. Es vēlētos atzīmēt varbūt dažus jautājumus, uh, Vispirms runājot par budžeta procesu normalizāciju, kādu budžeta sastādīšanai šeit nekādā veidā vairs nedrīkst tikt ierobežot parlamenta loma budžeta procesā. Un tas, ka būs atsevišķas budžeta līnijas lielākajām misijām, par to jau tikko tika runāts, kā arī īpašiem pārstāvjiem tādas ir paredzēts, jo tas ļauj mums reaģēt un kontrolēt šīs misijas daudz labāk. un es domāju, ka būs arī attiecīgs konsultācija process ar parlamentu, un eh, ko mēs vēlētos redzēt nākotnē, eh, runājot par miera veidošanas stratēģijām. Es domāju, ka šeit eh, ļoti detalizēti tiks izklāstīti politikas mērķi un to, kā attiecīgās vienības, teiksim, izmantot un izvietot un es domāju, ka būs ļoti interesanti, ja būtu vēlāk tematiskie eh, ziņojumi par šo procesu, lai redzētu, ko tad mēs īši esam izdarījuši, un tā mēs varētu stiprināt politiku attiecīgajā jomā. Paldies! Un tālāk Lēzinga kungs goja grupas vārdā. Kundzes atvainojos. Jā, paldies, es arī izteikšos pavisam īsi. Es un mana grupa joprojām esam pateicīgi par to, ka izdarījāt attiecīgās izmaiņas eh, iestāžu nolīgumā. Šeit ir daudz lielākas pāraudzības pilnvaras, kas tagad piekrīt parlamentam, un mēs eh, tam varam tikai piekrist. Mēs piekrītam arī vairumam grozīm no citām grupām, bet tad, kad mēs runājam par finanšu resursu avotiem un piesaisti, šeit mūsu viedoklis atšķiras pie tam pilnībā. Un tas atspoguļojas mūsu iesniegtajos grozījumos. Es eh, neredzu, ka būtu kāda lielāka eh, leģitimitāte pēkšņi kādām eh, militārām operācijām un to veikšanai, jebkura, te, jebkuras, teiksim, katastrofas gadījumā. Uh, Es neredzu šeit eh, vajadzību šādu te, nu, nelaimes gadījumu situācijā nodrošināt militāru aizstāvību cilvēkiem. Mēs esam pret to. Paldies! Sala Franks kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka šis ir atzinums kurā budžeta komiteja ir ļoti skaidri uh, noformulējusi to, ka parlament, ar parlamentu ir jākonsultējas arī attiecībā uz budžeta izlietojumu kopējās ārējās un drošības politikas aspektos. Bet es šeit gribētu precizējumu. Tātad iespēja iet tālāk nekā patreizējais formāts to paredz finanšu perspektīvas procesa ietvaros. Uh, kurš e, ir nodefinēts kā sešu gadu atskaites periods. Kā izlietot e, noteiktajā budžeta gadā neizlietotos asignējumus? Es uzskatu, ka tos vajadzētu varēt pārnest uz nākamo finanšu gadu, ja tie nav tikuši izlietoti. Varbūt kāds komisijas pārstāvis, kurš ir šeit klāt, varētu paskaidrot, vai ir no budžeta viedokļa un tie tehniski iespējams atlikt naudas izlietojumu, piemēram, uz sešiem gadiem. Jo es domāju, ka tas jau varētu apdraudēt budžeta tehnisko kontroli, kas jau ir tā visai sarežģīta. Bez tām tas noteikti ietekmēs arī reālo tehnisko budžeta izpildi. Ko komisija par to domā, vai to vispār var izdarīt? Tālāk tas, ko referents šeit ir norādījis uz to, ka augstajam pārstāvim ir jāņem vērā arī Eiropas parlamenta apstiprinātās rezolūcijas, pirms tiek uh, pieņemts lēmums apstiprināt konkrētās budžeta līnijas. Es domāju, tas uh, padarīs mūsu darbu efektīvāku un ļaus reāli īstenot to, par ko mēs pieņemam lēmumus šeit. Es gribētu tād, saņemt atbildes uz šiem jautājumiem, pirms mēs sagatavojam balsošanas sarakstu grupā. Jā, paldies. Komisijai došu vārdu tagad lūdzu, komisijas pārstāvis. Paldies, priekšsādātāji. Mēs esam uh, pateicīgi referentei par priekšlikumu, kura mērķis ir pastiprināt dialogu ar Eiropas parlamentu attiecībā uz kopējās ārējās drošības politikas finansēšanu. Protams, komisija šeit nav vienīgais spēlētājs. Mums ir jāatcerās, ka um, šeit darbojas trīspusējas starp institūciju nolīgums. Daži referentes ierosinātie grozījumi ir jāskata uh, šo trīspusējo sarunu kontekstā. Bez tam patreizējā situācija ir atšķirīga nekā tā bija iepriekš ņemot vērā augstā pārstāvja lomu. It īpaši, ja runājam par konsultāciju vai konsultatīvo sanāksmi formātu, es domāju, šeit vajadzētu atcerēties augstā pārstāvja funkcijas, kas ir apstiprinātas paziņojumā par politisko atskaitīšanos. Šajā paziņojumā augstais pārstāvis nodrošina kopējās ārējās un drošības politikas lielāku caurskatāmību. Tādēļ es redzu, ka e, referents ierosina e, šajā nolīgumā un sarunās, sarunās iekļauta arī uh, punktu par budžeta asignējumiem. Tas nozīmē lielāku caurskatāmību, kā arī paredz lielāku elastību uh, kopējās ārējās drošības politikas uh, budžetā. Referents ierosinātais abi šīs lietas nodrošina. Tomēr komisija nepiekrīt sekojošiem grozījumiem par ex-ante konsultācijām ar parlamentu par iecerētajām pārnesēm atsevišķās budžeta nodaļās, kas ir nepieciešams elastībai. Tālāk par ceturkšņa pārskatu, kas eh, nozīmētu eh, un, un pārēji uz ikmēneša atskaitēm. Tas nozīmē, ka mums būtu jāsagatavo 12 atskaites, tam mēs pilnībā nepiekrītām. Un visbeidzot, mēs nesaprotam iedarbību starp operatīviem un administratīviem izdevumiem, jo mūsu kopējās ārējās drošības politikas budžeta 4. sadaļā tiek finansēts tikai ārējās darbības. Paldies komisijai par, par atbildēm vai ir kādi komentāri no referentes puses referente. Paldies! Es gribētu pateikties visiem, kas izteicās. Un gribētu pateikties arī komisijai par to grozījumu uh, pozitīvu uzņemšanu, kas attiecās uz šī parlamenta lielāku uh, līdzdalību, bet tas, kas attiecās uz grozījumiem, ko mēs esam pieprasījuši, uh, lai realizētu parlamentam piešķirto jauno lomu Lisabonas līguma ietvaros, es domāju, ir ļoti būtisks, jo mēs prasām tikai informēt parlamentu par tiem lēmumiem, ko komisija grasās pieņemt. Bet, nu, jebkurā gadījumā par to vēl notiks balsošana šeit un arī budžeta komitejā, kas ir vadošā komiteja. Bez tam man šķiet ļoti žēl, ka uh, Um, nav izdalīti kompromisa grozījuma teksti. Un tad es domāju, komisija uh, varētu labāk redzēt mūsu iecerēto, un es domāju, ka šīs diskusijas arī tad būtu varbūt daudz gludākas. Tālāk par neizlietotajiem līdzekļiem. daudzgadu programmas ietvaros. Ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo pieredzi un problēmām pielāgot tā saucamo elastības instrumentu, tieši šo iemeslu dēļ, es domāju, būtu pamatoti reformēt starp institūciju nolīgumu. Varētu būt jautājums par formulu, vai tas ir tātad Eh, plus viens gads vai plus divi gadi neizlietotiem līdzekļiem, bet varbūt mums vispār vajadzētu domāt par neizlietoto līdzekļu akumulāciju un elastības instrumentu izmantošanu visa budžeta plānošanas periodu ietvaros. Un tas patiesībā bija galvenais iemesls, kādēļ šie grozījumi tika iesniegti. Priekšsēdētājs paldies! Salafrānkas kungs vārds jums. Paldies! Paldies eh, Muņas skundzei. Es pilnībā saprotu eh, šos grozījumus, bet es gribētu, lai komisija atbild, kuri grozījumi nav pieņemami, un tad es sapratu, ka komisija akceptē pirmo grozījumu attiecībā uz neizlietotajiem līdzekļiem. Mans jautājums bija tāds, vai no budžeta tehniskās kontrolas viedokļa neradīs problēmas tas, ka tiek uzkrāt citi neizlietotie līdzekļi sešu gadu periodā, un komisija neatbildēja uz manu jautājumu. Tā vietā komisija norādīja uz to, kurus grozījumus tā nevar pieņemt, un pirmais grozījums netika minēts to starpā. Komisija, vai jūs vēlaties rēģēt? Komisija, paldies priekšsēdētāji. Es nesapratu, ka mēs runājam par pirmo grozījumu šeit. Par pirmo grozījumu mēs neteicām neko, jo uh, Par to vairāk ir atbildīgi mūsu kolēģi no budžeta ģenerāla direktorāta un konkrēti Levandovskī kungs, kurš ir atbildīgs par elastības instrumenta izlietošanu. Protams, ir nepieciešams uzkrāt līdzekļus, ko varētu izmantot, piemēram, krīzes apstākļos, bet tam ir jānosaka konkrēti nosacījumi, kādā veidā šie līdzekļi tiek uzkrāti. Beigās mums izveidojas 600 miljonu eiro liela masa, kas mums tiek pārnesta uh, Tas patiesībā ļaut mums realizēt lielāku budžeta elastību atsevišķās budžeta sadaļās, bet elastības instruments attiecas ne tikai uz ceturto sadaļu, tas attiecās uz visām finanšu ietveru sadaļām. Līdz ar to es domāju, ka mums ir nepieciešama vispārīgāka uh, diskusija par budžeta elastību. Kas attiecās uz šiem izdevumu griestiem un minēto grozījumu, tad es neesmu pietiekam komponents to komentēt patreiz, jo šeit ir nepieciešams trīspusējas diskusijas starp uh, trim instrumentiem institūcijām - komisiju, padomi un parlamentu. Es gribētu parunāt par ex-ante informāciju. Muņis kundze, mēs runājam par budžeta aspektiem, nevis par lēmumiem. Mēs runājam par budžeta pārnesēm. Jeb kuras finanšu regulas ietvaros komisija var veikt pārneses tikai noteiktās sadaļas ietvaros. Un Protams, ex ante kontrola šajā jomā ir pieņemama, un, bet tajā pat laikā ļoti bieži mums ir jārīkojas nekavējoties ātri, veicot pārneses noteikto sadaļu ietveros, lai reaģētu uz dažreiz krīzes situācijām. Tieši tādēļ komisija grib saglabāt to elastību, kas ir paredzēta finanšu regulā. Paldies komisijai, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad esam nonākuši pie pēdējā punkta mūsu darba kārtībā. Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas spējas izveida. Vēbers kundze ir referente, ir div, iesniegti 24 grozījumi. Komiteja priekšsēdētāju sanāksmē tika konstatēts, ka mūsu komiteja nevar tikt iekļaut šajā procesā pēc atbilstoši 50. punktām, un AFET komiteja nosūtīja vēstuli. Priekšsēdētāja komiteja komitejas priekšsēdētāju konferences vadītājai, lai mēs varētu sagatavot savu ziņojumu. Pirms dodu vārdu Vēbers kundzei. Es gribētu pateikt, ka balsojums būs 28. datumā. Vēbers kundze, paldies, paldies, ka informējāt mūs par diskusiju rezultātiem attiecībā uz sadarbību starp komitejām. un ka mēs varēsim neatkarīgi rīkoties ar komisijas paziņojumu šai sakarā. Tātad par šo atzinumu, kas mums ir jāiesniedz deva komitejā. Es gribētu norādīt, ka attīstības komitejā ziņojuma projektā parādījās, ka viņi gribētu, lai būtu atsevišķi komisārs, kurš uh, uzņemtos atbildību krīzes situāciju gadījumā un koordinētu ātro reaģēšanu. Es domāju, ka mūsu komitejai ir jāpasaka, ka šī gadījumā tam ir jābūt Eiropas Savienības uh, ārējo attiecību augstajam pārstāvim. Par to iet runa arī Dažonkunga iesniegtajā ziņojumā, kas paredz pilnvarojumu augstajam pārstāvim rīkoties šādu krīžu gadījumā, koordinējot ātrās reaģēšanas pasākums. Nākamais sensitīvais jautājums šī atzinumā ir saistīts ar militāro un civilo struktūru miedarbi. Šajā sakarā es gribētu teikt, ka es centos ņemt vērā to, kas Eiropas Savienībā un starptautiskajā līmenī jau eksistē. Un es savā atzinumā norādīju, ka militāro struktūru iesaistīšana ir uzskatāma kā pēdējais iespējamais līdzeklis, bet dažreiz tas arī ir vienīgais iespējamais līdzeklis. Godīgi sakot, mēs šeit runājam par Oslo vadlīnijām militāro un civilo struktūru izmantošanā starptautisku katastrofu gadījumā. Un šīs vadlīnijas tikušas apstiprinātas ANO līmenī ko Eiropas Savienība arī ir apstiprinājusi savās struktūrās. Mēs runājam par ļoti skaidriem noteikumiem attiecībā uz to, kā var tikt izmantotas militārās struktūras šādos gadījumos. Es gribētu teikt, ka ļoti daudz grozījumu, kas nāk no uh, kreisajām politiskajām grupām, ir ļoti politiski. Jo šeit mums ir jārunā par labāko iespējamo reakciju krīzes gadījumā. Te neiet runa par karaspēku nosūtīšanu uz krīzes vietām, iet runa par rekonstrukciju, par palīdzības sniegšanu un tam līdzīgi. Tas arī būtu viss pakaitām no manas puses. Paldies! Paldies, Vēbers kundzei! Donžon kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt referenti ar ļoti labi paveikto darbu. Atzinums ir realistisks, Kā jau tik norādīts, mēs šeit darbojamies noteiktu rāmju ietvaros. Ir spēkā esošas normas, kas jau darbojas, bet es gribētu noraidīt šīs ideoloģiskās aizdomas, kuras minēja Vēbers kundze militāro līdzekļu izmantošanai ir jābūt kā pēdējai iespējai, bet ļoti bieži šis pēdējais līdzeklis tiek izmantots ārkārtas gadījumos, ja nepieciešams transports. Piemēram, militārais gaisa transports ir tas, ko var izmantot visefektīvāk un vislabāk. Bet es domāju, ka šis atzinums ir ļoti labi līdzsvarots. Paldies! Pasko kungs, lūdzu. Es arī gribētu apsveikt referenti un gribētu atbalstīt Anžānu kungu pausto viedokli, ka ir nenovēršami, ka uh, mums nākas izmantot ārkārtas gadījumos militārās struktūras. Un iemesls ir tādēļ, ka šie līdzekļi ir pieejami, un ja tie netiek izmantoti kā ar apstākļiem, tad tos vajag izmantot citos apstākļos, bet mums ir nepieciešams not noteikt status, atbilstoši kurām šīs militārās struktūras tiek izmantotas. Tajā pat laikā jādomā par izmaksām, jo nevajadzētu civilajās struktūrās dublēt to, kas jau eksistē militārajās struktūrās. Tikai tāpēc, ka šie cilvēki nesā formu, militāro uniformu. ja mēs runājam par, piemēram, kontroli civilajā sabiedrībā, tad to, protams, var veikt civilās struktūras. Te nav jāpiesaist militārās vienības. Brantners kundze. Es gribētu pateikties Vēbers kundzei par labu paveikto darbu, gribētu runāt par trim mums svarīgām lietām. Par civilo un militāro struktūru iesaistīšanu katastrofu gadījumos. Kā jau Žankungs norādīja, militāru struktūru iesaistīšana ir pēdējais līdzeklis, bet šeit vajadzētu izšķirt starp konflikta situācijām un dabas katastrofām. Un šeit gribu piedāvāt mutisko grozījumu 22. grozījumam. E e um, so clear... Tādējādi mēs skaidri pateikt, ka te iet runa par reakciju dabas katastrofu gadījumā. Tātad katastrofas gadījums, nevis konflikta gadījums. nevis reakciju, piemēram, civilās krīzes gadījumā. Tālāk kāda ir komisijas loma, kāda ir augstā pārstāvja loma, kāda ir ārējā dienesta loma. Šeit es domāju, ka mums ir nepieciešama koordinācija ar ārējās rīcības dienestu. Tādēļ gribu iesniegt mutisko grozījumu trešajam grozījumam. Between... Tātad šeit arī ir jānoprecizē atšķirības starp uh, krīzi un uh, katastrofu. Especially civil protection and humanitarian aid should be in the single responsibility of the EU Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response, while ensuring coordination with the civilian crisis mechanisms in the External Action Service. Tātad tāds būtu mutiskais grozējums. Es to ierosinu kā kompromisu starp to, ko iesniedz um, par ko runāja Žāna kungs un Losings kundze. Tātad mums ir jānodrošina, lai humānā palīdzība būtu neitrāla arī, piemēram, civilu konfliktu, kad un visbeidzot gribētu runāt par ANO koordinējošo lomu. Mums nevajadzētu viņus dublēt, bet dot ieguldījumu un papildinājumu ANO centieniem. Labprāt gribētu redzēt komisijas priekšlikumu par šo jautājumu, un vakar mēs dzirdējām komisāru Georgievu, un 10. novembrī būs arī cilvēki no citām nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz humāno palīdzību jo viņu viedoklis varētu būt ļoti interesants. Paldies! Līgo, kolēģa Lūzing. Lūzings kundze. Paldies, priekšstādētāja kungs, paldies Vēbers kundzei. Kā jau pirmajā diskusiju kārtā es minēju, mana politiskā grupa nevar piekrist eh, šim ziņojumam pašreizējā redakcijā. Un mēs, un pat ja tiktu pieņemti mūsu grupas iesniegtie grozījumi, tas īstenībā arī daudz nemainītu. Sēde komitejā es jau pietiekam bieži e, teicu, ka mūsu grupa kritizē šo civilo un militāro spēku apvienojumu, lai varētu Es domāju, ka militāro spēku izmantošana katastrofu sēku mazināšanā nekādā gadījumā nav attaisnojama arī eh, raugoties no finansējuma viedokļa. Jo, ja, piemēram, civilajiem spēkiem trūkst resursu, eh, gan cilvēku resursu, gan finansiālu resursu, tad tas ir politisko lēmumu pieņēmēju nolaidības rezultātā. Tādēļ vajadzētu padomāt par labāku civilo spēku aprīkošanu ar visu nepieciešamo, nevis uh, tikai tad sūtīt uh, militāros spēkus, ja kaut kas notiek. Viņiem ir par maz uh, helikopteru, par maz kuģu, un šie resursi ir pietiekami daudz konc koncentrēti tieši militāro spēku rokās, un ņemot vērā to, pasauli, kurā mēs dzīvojam, eh, tie, tie nav, tā nav izskaidrojama ar dabas spēkiem, bet eh, tā vienkārši tāda ir izveidota. Mēs nepie, nevēlamies, lai militārie spēki tiktu izmantoti tad, kad eh, ir jāsavāc kāds katastrofas sekas ne Eiropas Savienības teritorijā, ne citās valstīs lai civilie spēki savus spēkus varētu veikt, eh, savus uzdevumus varētu veikt patstāvīgi un vien paši bez militāro spēku iejaukšanās, tad viņam ir jāpiedāvā arī attiecīgais aprīkojums un finansējums. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Es arī vēlētos uh, paust dažas piezīmes, jo Man ir, eh, esmu gūst zinām pieredzi šādos eh, iejaukšanās projektos, ātrās rēģēšanas projektos. Es eh, zināmā mērā varu piekrist tam, ko teica Danžāna kungs un Paskū kungs. Mums ir jāracionalizē izmaksas, mums ir pietiekam daudz problēmu, jo tagad ir finanšu krīze, ar to cīnās Eiropas Savienības dalība valsts un arī citas valsts, trešās valsts. Otrām kārtām militārie mehānismi bieži vien ir efektīvāki nekā civilie mehānismi, un viņi var darboties arī ļoti neitrāli un e, var rīkoties ļoti mērteicīgi, ņemot vērā, kādas ir galvenās vajadzības. Un visbeidzot, es nebūtu pārsteigts, jā. Ja? militārie mehānismi un nevien mehānismi, bet uh, arī militārais personāls varētu tikt izmantots, lai mazinātu katastrofu sekas, tātad, uh, lai darbotos katastrofu gadījumos. Un neskatoties to, kādus mehānismus, kādus spēkus jūs valstī izvietosiet, ir jāparūpējas, lai cilvēki pakļautos komandām un garantētu pilsoniskās sabiedrības civiliedzīvotāju aizsardzību. Tātad es te neredzu nekā aplama, ja mēs izmantojam militāros mehānismus vai militāro personālu. Vai uh, komisijas pārstāvs vēlētos izteikties? Lūdzu. Yes, thank you very much. Paldies. Komisija vēlētos pirmām kārtām pateikties uh, tam, ka jūs komiteja uh, ir pievēršus tik daudz uzmanības nozīmīgajam jautājumam. Kā jau viens runātājs minēja, komisija tikai vakardien piedāvāja paziņojumu, kur ir uh, norādīts vairākas politiskās vadlīnijas, lai varētu vairāk attīstīt Eiropas Savienības atrās rēģēšanas spēju. Paziņojums uh, tika, tika uh, eh, sagatavots eh, pateicoties Georgijos kundzes iniciatīvai. S savā paziņojumā mēs esam nākuši klajā ar vairākiem priekšlikumiem, kas īstenībā ir uh, gandrīz paralēli uh, ziņojumā ietvertajiem. Runājot par grozījumiem un deputātu paustiem viedokļiem, komisijai īstenībā šeit ir dažas problēmas pirmām kārtām runājot par to līdzsvaru, kas tik rūpīgi ir uzbūvēts līgumos un institūcijās, ņemot vērā tās pilnvaras, kas pienāks Eiropas komisijai no vienas puses un augstāja pārstāvē no otras puses. Tas konkrēti ir otrais grozījums. Man šķiet, eh, tas eh, ir tāds ļoti vienpusīgs un tas ir pārāk tālajošs. Tas eh, neievēro to rūpīgo līdzsvaru, kas ir uzbūvēts visos līgumos 196. un 214. pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību ļoti skaidri norāda, ka civilā aizsardzība un arī militārie mehānismi ir galvenie instrumenti, kas var palīdzēt šeit aktīvi rīkotos krīžu gadījumos un katastrofu gadījumos. Vakardienas paziņojumā jūs noteikti arī atradīsiet priekšlikumu par to, ka ir jāizveido atrās rēģēšanas vienība komisijas uh, paspārnē. Un šī vienība būs uh, galvenais dienests komisijā, kas uzņemsies atbildību, tad, ja būs nepieciešams ātri reaģēt konkrētos gadījumos. Šim dienestam ir ļoti cieši jāsadarbojas ar ārlietu dienestu un, protams, ir jābūt pietiekami veiksmīgai sazarotai koordinācijai visos šajos jautājumos. Bet civilā aizsardzība un humānā palīdzība, jā, nu, tie ir jautājumi, kas jau tiek risināti komisijas gaiteņos un uh, Mums par to ir arī savs konkrēts viedoklis. Es domāju, ka zināmā mērā pārpratumus eh, vai tādu mulsumu ir radījusi terminoloģija. Mums ir vienkārši jāsaprot, vai mēs runājam par krīžu pārvaldību vai par katastrofu novēršanu, un tā ir milzīga atšķirība. Uh, Eh, mēs reaģējam katastrofu gadījumos, nākumā, eh, sākumā sniedzot humāno palīdzību un civilo aizsardzību. Nu, dažreiz ir jāizmanto arī krīžu pārvaldes mehānismi, bet tas ir tikai dažos atsevišķos izņēmumu gadījumos, bet ja, piemēram, ir plūdi, uh, Eh, cita veida katastrofas, zemestrīces pirmām kārtām tiek sniegta humānā palīdzība un piedāvāt civilā aizsardzība. Tie ir galvenie instrumenti, ko mēs izmantojam šādos gadījumos. Un es domāju, ka otrajā grozījumā vajadzētu labāk rakstīt par krīžu pārvaldību, nevis par uh, palīdzību katastrofu gadījumos ja uh, konkrētai grupai ir uh, jāpalīdz šādos gadījumos, ja tā ir jādodas uz krīžu vai katastrofu reģionu, tad uh, īstenībā ir jāievēro arī visas komisijai piešķirtās kompetences. Ja mēs runājam par militārajiem mehānismiem, es izteikšos skaidri. Mēs atzīstam, ka arī militārie mehānismi var izrādīties noderīgi, lai varētu uh, palīdzēt krīžu katastrofu gadījumos. Un e, mēs varbūt e, to nepasākām e, tik skaidri savā paziņojumā, bet militārie mehānismi var būt patiešām ļoti noderīgi tad, ja ir jāpiedāvā, piemēram, vai transports, jārūpēs par loģistiku, par kādu specifisku palīdzību. Militārie mehānismi patiešām palīdzot katastrofu uh, gadījumos ir ļoti palīdzīgi. Jāņem vērā, ka, protams, militārie mehānismi, militārās struktūras zināmā mērā ir galējie pēdējie līdzekļi, kas ir jāizmanto tad, kad jau viss citi ir izsmelti. Un šis pēdējais solis īstenībā eh, bieži vien tiek sasniegts jau ļoti ātri, jums militārās struktūras ir jāizmanto jau pašā sākumā, jo ārkārtas situācija ir tik samilzus, ka varbūt eh, tajā brīdī ir eh, jānoliek maliņā šie civilie mehānismi. Mūsu paziņojumā ir teikts, ka militārās struktūras patiešām var būt noderīgas, vērtīgas šādos gadījumos, bet mēs arī sākām, ka būs eh, tāda specifiska priekšlikuma runājot arī par eh, ārlietu dienestu lomu, kas spēlējam eh, izvietojot dažādus militāros mehānismus valstī, kur notikusi krīze vai katastrofa. Septītā grozījumā. Vai jūs varētu beidzot nonākt pie secinājumiem, vaicā priekšsēdētājs? Nu, mums eh, vairs nav daudz laika, jūs varētu beigt savu uzstāšanos tūliņ. Septītais grozījums, tur ir iekļauta atsauc uz uh, cīņas grupām, un mēs uzskatām, ka kaujas vienības arī uh, var tikt izvietotas valstīs, un, bet runājot par katastrofām, uh, es domāju, ka kaujas vienības nav īstais spēks, ko šādos uh, gadījumos vajadzētu izmantot. 14. punktā ir runāts par civilo aizsardzību, arī kā par tādu galējo līdzekli, bet uh, mūsu konsensusā tas nav atspieguļots. Mums ir jāņem vērā tas formulējums, ko izmantoja trīs institūcijas. Tas bija viss, ko es vēlējos teikt. Paldies! Grazie. Una breve conclusione alla... Paldies! Referents kundze, tagad jums vārds lakoniskiem secinājumiem. Nu jā, būtu varbūt daudz labāk, ja, šī, ja šīs komisijas paziņojums nu, dienas gaismu būtu ieraudzījis jau ātrāk. Diemžēl runātājai pazūd mikrofons. Viņa atkal ieslēdz mikrofonu, tā tad mums vajadzētu raidīt arī pareizo signālu attīstības komitejai, un tad, kad mēs beidzot varētu apspriest šo paziņojumu, mēs uh, atkal atsāksim visu debats no sākuma, bet eh, tieši šobrīd, kā jau minēju, mums ir eh, jāstrādā pie tā, kas eh, mums ir. Un bija uh, dažas piezīmes, ko es dzirdēju no zaļā parlamenta spārna puses, un viņi teica, ka mums ir jāsaka, jā, vai mēs šeit runājam par dabas katastrofām vai par cilvēku izraisītām katastrofām. Arī šādai šādam uh, nošķīrumam tur ir jāparādās. Tagad, Danžāna kungs, nu ļoti, ļoti īsi. Jā, uh, nu, pat te kolēģi izteicās par maniem grozījumiem, tādēļ es ātri vēlējos rēģēt. Es zinu, kas ir krīžu pārvaldība, es zinu, kas ir dabas katastrofas, un es zinu, kas slēpjas aiz šiem vārdiem, ko tie īsti nozīmē. Bet kāda ir atšķirība starp katastrofu un krīžu pārvaldību? Es ļoti labi saprotu, kāda šeit ir atšķirība. Otrais grozījums ir mans grozījums. Bet jāņem vērā, ja ir, piemēram, ļoti liels katastrofas, tad jums ir jāizmanto pilnīgi visi instrumenti, kas ir jūsu rīcībā, lai pēc iespējas ātrāk tos pārvaldītu. Ir jārunā par labāku sadarbību, labāku koordināciju, bet mums jārunā par efektīvāku un ātrāku reaģēšanu krīzes gadījumā. Uh, Tas mandāts, kas ir piešķirts augstajai pārstāvei, e, nozīmē to, ka nepieciešams e, vairāk efektivitātes ir ātrāk un labāk jāmobilizē tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Jūs runājat par juridiskām finansēm, bet uh, es vēlējos pievērsties kādam politiskas dabas jautājumam. Ļoti daudzas reizes mēs esam teikuši, ka kaujas vienību mandāts ir jāsaskaņo, lai to varētu izmantot efektīvāk un daudz ātrāk, kad tas ir nepieciešams. Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies. Uh, Mēs rītdien balsosim un eh,